Uh, good morning, ladies and gentlemen. Uh, could I um, welcome you to... Labrīt, dāmas un kungi. Laipni lūdzam mūsu uh, sēdes otrajā daļā. Lūdzu visiem ieņemt vietas. Un es ir īpaši ar lielu prieku jums uh, stādu priekšā mūsu komisāru Mišelu Barņē, kas ir atbildīgs par iekšējā tirgus jautājumiem Ir tīpaši tāpēc, ka viņš šeit jau bija vakar vakarā, un mēs tā neledzam esam pārplūduši uz nākošo sēdes daļu, lai sāktu deviņos no rīta šodien. Liels paldies eh, par to, ka ieradāties! ar lielu prieku arī redzu šeit visus jūsu komandas locekļus komisārus. Redzu, ka šeit ir ļoti daudz komisijas pārstāvju, kas uh, ir speciālisti daudzās un dažādās jomās. Gribētu pateikt paldies par to, ka jūsu komanda ir ārkārtīgi pieejama mums bijusi. Mēs to ļoti novērtējam. Mēs ļoti efektīvi strādājam ar jūsu komandu, saņemot atbildes uz, jūs, uz mūsu jautājumiem, apspriežot jaunas idejas, eh, iniciatīvas un tā tālāk. Un šī te mūsu, es ceru, ka mūsu konstruktīvās attiecības arī turpināsies nākotnē. Šodien mums ir ārkārtīgi specifiska un koncentrēta sēdes daļa ar komisāru, un mēs runāsim par likumdošanas darbu programmu 2010. un 2011. gadā. Tā tad eh, jūs jau esat informēti par apmēram 30% no komisijas darba programmas. Un ir skaidrs, ka uh, jūs esat viens no vissmagāk strādājošajiem komisāriem. Komisijas prezidents mums lūdza ielūgt visus komisārus, uh, ar kuriem mums būs jāstrādā kopā, lai apspriestu viņa darba programmas, uzdotu jautājumus, sagatavotu uh, ziņojumu priekšsēdētāju konferencei, eh, lai mēs varētu nākt klajā ar tādu konsolidētu apkopojumu komisijas prezidentam. Tāpēc lūdzu jūs, kolēģi, pirmajā jautājumu raundā pievērsties tieši darba programmai. Mums komisārs šeit būs līdz 10.15. Ja būs vēl papildus jautājumi, tad viņš būs gatavs uh, atbildēt arī uz dažiem papildus jautājumiem, bet es ļoti stingri skatīšos, lai jautājumi tiktu uzdoti tikai par komisijas darba programmu. Sekretariāts arī ir izplatījis jums eh, tādu īsu apkopojumu, lai jums būtu vieglāk izprast visu šo te garo dokumentu. Šis dokuments nav īpaši lietotājiem lasītājiem drau, eh, draudzīgs, un tieši tāpēc mēs esam izcēluši šeit tos svarīgākos priekšlikumus un svarīgākos aspektus. Tad tā nu mēs e, šorīt strādāsim, tad lūdzu dodu vārdu Barņiekungam. Paldies, e, priekšstādā kungs, e, Malkon kungs, es sveicu katru no jums. Es gribu teikt, ka mm, ļoti labprāt tiekos ar šo komiteju. Man ir ļoti labas atmiņas par sadarbību. Nu, nevis nostalģija, bet nu, tādas labas atmiņas man ir sadarbībā ar šo komiteju. Un jūs pateicāties par to, ka Deģemārta darbinieki ir šeit un tik plaši pārstāvēti, bet viņiem šis dialogs arī ir vajadzīgs. Mums ir jāzina arī, ko jūs domājat par mūsu priekšlikumiem. Uh, Uh, Katrīna Jornē un Georgas Lekleski ir šeit. Viņš atbild par sadarbību ar parlamentu. Un jautājums, uh, kuru es uzdodu pēc jau pietiekami ilgu laiku, aptuveni 60 uh, gadus. Uh, nu, pirmais tāds uh, solis, uh, lai veidot kopējo tirgu, proti ogļu un tērauda kopienu, tas bija solis uz šo kopējo tirgu, vienoto tirgu. Bet ko tad pilsoņi sagaida šodien, 60 gadus pēc šī pirmā soļa? 1950. gadā. Nu, daudzi, nepārāk daudz ko saka, bet es domāju, ka tā tas īsti nav. Es domāju, ka patērētāji sagaida tiesības un arī vienkāršošanu šajā vienotajā tirgū gan uh, uzņēmēji, gan uh, darba ņēmēji, arī turisti vai uh, skolnieki, uh, gan arī pensionāri un uh, pacienti. Esam pārliecināti, ka daudz uh, pilsoņu ļoti dažādās dzīves situācijās uh, um, daudz ko sagaida. Dažkārt uh, viņi ir arī vīlušies par uh, vēl nesasniegto. Uh, Un tas ir tas kopējs ietvars mūsu eiropiešiem, tie ir noteikumi, kas uh, atsauc uz šo kopējo uh, darbību, tas, kas uh, mūs apvieno šajā kopējā tirgu. Bet nu, kādēļ ir šāda noskaņa? Mario Monti runāja par uh, vienotā tirgus tādu tā kā nogurumu un arī nogurumu pilsoņu patērētāju uh, skatījumā. Un tas ir jautājums, kuram pievērsīšos piecos nākošajos gados, lai rastu konkrētas atbildes. Es negribētu runāt uzreiz pa skaitļiem. Uh, par uh, eh, IKP pieaugumu, par uh, labklājības pieaugumu, pateicoties šai uh, kopējai ekonomiskajai un nodarbinātības telpai. Iespējams, uh, ka ir nu, tāda tā kā plaisa uh, starp to, kas tika sagaidīts, un starp uh, to, kas sasniegts. 1400 direktīvas un dažādi teksti, kas uh, regulē iekšējo tirgu. Uh, Tādēļ 13. janvārī es to jūs priekšā jau teicu un atkārtoju to šodien, ka manas ambīcijas ir dot šim tirgum tādu jaunu uh, impulsi. Un uh, varbūt arī Malcolm Harbour uh, uh, jautājumu uzreiz atbildot, vai uh, iekšējā tirgus uh, tāda atveseļošanās ir būtiskākais. Uh, uh, Eiropas Savienībai? Un man atbild ir jā, un šī atjaunotne ir ļoti skaidri arī mm, kā principiāli tāda stratēģijas iezīme Eiropas Savienības attīstībā 2020. gadam minēta un tā būs arī prioritāte visās dimensijās, kādas būs eh, stratēģijā Eiropas Savienībai 2020. gadam. Un šis, šī stratēģija atsauksies sadarbībā ar nacionālajiem parlamentiem, ar valdībām, ar sociālajiem, sociālajiem partneriem um, valdībām un arī pilsoņiem. Un es mēģināšu atbildēt uz uh, jūsu jautājumiem, bet gribu iezīmēt tādus trīs lielus eh, virzienus manā likumdošanas normatīvajā darbā. Pirmais ko es um, nosaukšu no noteikumiem pie uh, saistošiem noteikumiem jeb likumiem. Mums ir jāattīsta uh, akī komunitēra, noteikumi eksistē, tie ir liederīgi, bet nu jāraugās, lai tie būtu labi saprasti un labi ieviesti un, protams, arī labi izmantoti. Es redzu, ka uh, nacionālā, reģionālā, pašvaldība līmenī ir liels nozīmes, liela nozīme darbam, lai uh, šo 1400 normatīvo aktu uh, normas ieviestu un arī izmantotu. Tiek runāts par daudzām sūdzībām vai pārkāpumiem, to pasvītro, piemēram, jūsu kolēģe Buzoja uh, kunga uh, ziņojums par uh, solveju problēmām. Un tādēļ uh, šī sadarbība starp nacionālo un reģionālo uh, pārvaldes līmeni ir ļoti nozīmīga ar mums. Mēs runājam par uh, Eiropas īpaši veiksmīgo piezīmi un, piemēram, runājot par uh, pakalpojumu direktīvas uh, ieviešanu, Gebhārdas kundze un daudz citu ļoti uzmanīgi tai seko. Mēs, protams, arī runājām uh, un uh, veidojam inovācijas par, uh, par, uh, par kvalifikāciju. Uh, par atzīšanas sistēmu, un jādodas ir vēl tālāk. Es varu iedomāties, ka tajā brīdī, kad mums būs, nu, varbūt tāds tā kā Facebook uh, pat veidojums iekšējiem tirgum, uh, lai arī kāda būtu Eiropas uh, direktīva, par kuru mēs runātu, nacionālā administrācija vai arī reģionālā administrācija varētu uh, uzdot jautājumus viens otram, lai pievērstos tiem jautājumiem, kādus vai nu no ekonomikas pārstāvi, arī pilsoņi viņiem ir adresējuši. Arī Grēškungs savā ziņojumā runā par. Comme par exemple Mēs esam, piemēram, sekojuši idejai šos 20 šķēršļus formulēt, kā, ar kuriem saskars ikdienā. Katrā gadījumā interese ir liela. Es jau uh, atsaucos uz Rozu Tūnu uh, iniciatīvu uh, organizēt fórumu par iekšējo tirgu. Tātad uh, katrs divus gadus mēs varētu tikties, nu kādēļ gan ne uh, šeit parlamentā, iesaistot iekšējā tirgus pārstāvis, institūcijas pārstāvis, Eiropas Savienības uh, institūciju pārstāvis. Uh, civilās eh, pilsoniskās sabiedrības un arī citus pārstāvis, izvērtējot, izskatot to, eh, ko mēs varam saukt par augstākiem kritērijiem un no noteiktiem kritērijiem, un arī to, kas ir saistīts ar neveiksmi vai, teiksim, tādu tā kā neveiksmīgu atzīšanu eh, iekšējiem tirgumam. Mēs runājam arī par hartu iekšējiem tirgumu izmantotājiem. Tā būtu tiesību karta patērētājiem un izmantotājiem. Un komisija, protams, nevar būt viena pati veidojot šo hartu, eh, kas ir vērsta uz pilsoņiem, un tā varētu būt arī viena tāda joma iekšējā tirgus eh, likumdošanas darbā. Un, ja piekrīt, tad eh, šis pirmais fórums varētu notikt jūlijā 2011. gadā Polijas prezidentūras darba sākumā. Otra joma - pilsoņi. Tie nu pārsvarā ir patērētāji, protams. Un šajā uh, lielajā Eiropas uh, darbības laukā jādod pilsoņiem ceļot, strādāt, uzturēties, studēt un tā tālāk. Ir daudz rakstveidi jautājumu, ko es saņemu, un es zinu, ka tas ir saistīts arī ar jūsu jautājumu direktīvas atzīšana par profesionālo kvalifikāciju uh, šodien nu, praktiski ir sasniegta, un es zinu, ka m, mm, ir daudz jautājumu par automātisku atzīšanu, par kvalifikācijas ekvivalentiem, par valodas prasībām, piemēram. Un ir uh, dažkārt arī ļoti labas idejas, piemēram, uh, profesionāla harta Eiropas līmenī. Es jau teicu, labas idejas, ar tām vēlos a, strādāt, mani a, atbalsta. Un uh, man pakļautie dienesti ir uh, aizsākuši uh, izskatīšanas uh, procedūru, konsultējas ar visiem iesaistītiem šajā 2010. gadā. Un, uh, ja būs nepieciešams pārskatīt šo direktīvu, tad to piedāvāšu 2012. gadā. Un tagad pievērsīšos jautājumam, kas ir ļoti uh, nozīmīgs. Uh, tie ir vispārējais nozīmes pakalpojumi aiz šiem vārstiem, vārdiem ir izaugsme, nodarbinātība, sociālā kohēzija, solidaritāte un arī tie pakalpojumi, kā tiek sniegt cilvēkiem, kas ir visvā, dažkārt visizolētākie un dzīvo tādos sarežģītos, ja vienkāršos apstākļos un kas tā uzreiz neredz, ko viņiem dod Eiropa vai vienotais tirgus vai nepieciešama ietver direktīva tā, kā uh, to vēlas daži no jums, vai nepieciešams likumdošanas ietvars, jeb ir uh, tāda sektora pieeja uh, labāka? Esmu divus apus mēnešus tagad komisijā, un uh, šajā punktā man nav tādas absolūtas drošības par uh, darāmo. Skaidrs ir tas, ka mums ir jāizstāv, jāaizsargā vispārreiz nozīmes uh, pakalpojumi, īpaši uh, pakalpojumi, kas tiek sniegti mūsu sabiedrības visjūtīgākajiem. Dažkārt sektoriāla pieeja ir nepieciešama, piemēram, pasta pakalpojumi rītīkos ar regulātoriem un šī, šajā sektorā iesaistītiem Valencijā, Spānijā tur došos šovakar. Un uh, liberalizācijas uh, procesā mums ar Eiropas regulātoriem jāskatās uh, un jāraugās, lai eh, šis vispārējās nozīmes eh, pakalpojums, kas ir definēts, tiktu uzturēts un arī respektēts. Dāmas un kungi deputāti, mans mandāts un mana misija ir, eh, lai vislabākajā veidā nodrošināt to, ka vispārējais nozīmes pakalpojumi vislabākajā kvalitātē ir pieejami visā Eiropā. Uh, jo eh, tās ir pilsoņu tiesības eh, izmantot šos eh, pakalpojumus. Pilsoņi, es par to daudz, daudz runāju, viņi sagaida no mums atbildīgu politiku. Es izteikšu likumdošanas priekšlikums šajā jomā ar ļoti detalizētiem priekšlikumiem, arī finanšu jomā, un par pamat uh, bankas pakalpojumiem, kā par tekošo kontu izmantošanu. Ir jānodrošina, lai Eiropas pilsoņi saņemtu skaidru informāciju par finanšu produktiem. Un tie, kas pārdod šos uh, produktus, par to daudz runā šobrīd, lai viņi pakļautos ļoti skaidriem finanšu noteikumiem, uh, kas nodrošinātu godīgumu un caurskatāmību un ja iekšējais tirgus ir uh, sabiedrības projekts, tad tam jābūt arī atbildīgam un jātīstās koherenti un uh, saskaņoti ar uh, citiem pakalpojumiem. Piemēram, rudenī piedāvāšu aizsākt diskusijas par tiešsaistes uh, spēli, laimspēli, izstrādājot zaļo grāmatu. Mm. Uh, Šaldēna Mūza uh, izstrādātais ziņojums ir bijis ļoti uh, liederīgs, pievēršot uzmanību šām diskusijām un uh, Uh, nozīmīgi ir tas, lai būtu tāda Eiropas uh, darbība un uh, tiktu notverts ļoti strikts ietverts šajā jomā. Un pat labam es domāju, ka ir 15 tūkstoši nelegālu interneta vietņu. Līdz ar to ir nepieciešams pievērsties šim tirgum. Šis tirgus attīstās. Uh, un nav jāpakļauj sabiedrības uh, un mūsu kopējās uh, dzīves. Es domāju, piemēram, par aizsardzību no atkarības, par maz, uh, jauniešu uh, aizsardzību un citiem uh, laukiem. Trešā joma. Tā ir um, vērsta uz ekonomiku. Un tas ir jūsu komitejas arī darba pamats atsaukšos uz. Uh, Mm, to, mm, par ko tika runāts. Investīcijas ir ekonomikas motors, un iekšējiem tirgum ir ārkārtīgi no, liela nozīme. Pakalpojumu sektors divas trešdaļas Eiropas ekonomikas tas veido. Un kā vakar vakarā jau uzsvēru, šīs pakalpojumu direktīvas pilnīga ieviešana prasīs no mums visu nepieciešamo darbu. Uh, 0,5 līdz 2% eh, papildus izaugsme Eiropā varētu būt pateicoties eh, labai šīs direktīvas ieviešanai, direktīvu par eh, pakalpojumiem. Un es atgriezīšos jūs komitejā gada beigās, lai uh, prezentētu. Uh, Izvērtējam rezultātus dalību valstīs un balstoties uz to mēs uh, runāsim par to, vai nepieciešama šāda izskatīšana citos sektoros. Tātad stratēģija 2020. gadam. Tā uh, veicinās arī uh, inovāciju sektoru un uh, šo radošo domu. Tas ir absolūti nepieciešams nākotnes attīstībai. Es domāju, ka inovācijas, jeb jauninājumi, kā arī radošie uh, risinājumi, uh, um, tiem ir jātiek arī uh, uzsvērtiem un uh, atbalstītiem maziem vidējiem uzņēmējiem. Viņi tie var sagaidīt tādu labāku ietvaru viņu uh, aktivitātēm desmitreiz vairāk. Uh, ir uh, desmitreiz vairāk izmaksas ir nepieciešams Eiropā, lai uh, patentu uh, iesniegt un uh, panākt nekā ASV. Spānijas prezidentūra uh, un arī es strādēsim ļoti intensīvi, lai pievērstos šim jautājumam, šim Eiropas Savienības patentu jautājumam. Uh, Uh, Lēnenkungs uh, arī runā par uh, šo jautājumu ļoti skaidri, un es arī pēc mēneša iesniegšu priekšlikumu par valodas prasībām. Par autortiesībām mums ir nepieciešams ietvars, lai definētu pakalpojums sniedzēju šo jēdzienu un lai runātu par internetu izmantošanu Un jo vairāk ir nelegāls darbības internetā, jo vairāk, teiksim, tam ir jāpievērš uzmanība, mums ir nepieciešams uh, legāls risinājums, mums jācīnās par pirātisku darbību. Mēs zinām, ka pirātiska darbība praktiski pārstāvja un uh, pārtrauc. Uh, uh, radošo darbību. Un kā uh, uh, izskaidrot, uh, piemēram, polijas iedzīvotājiem, ka viņiem nav pieejas noteiktiem tirgiem, kurā iegādāties, piemēram, mūzikas ieraksts un tā tālāk. Mums ir nepieciešams risinājums, jo līdz šim tas ir bijis pārāk uh, fragmentēts. Tiesības ir jārespektē. Un uh, šo ruden šis uh, likumprojekts par autortiesībām būs iesniegts parlamentam. Līdz 2011. gadam mums ir jāstiprina uh, Uh, šo, uh, šī joma uh, likumdošanas sektorā. Esmu runājis ar Andrejās Švābu par šo jautājumu. Sadarbība ir bijusi ļoti tāda radoša, inteliģenta, un doma ir skaidrot pilsoņiem un patērētājiem, kāpēc viņiem būtu jāpērk legāli produkti. Uh, proti, lai ilgtermiņā un, un vidējā termiņā nodrošinātu Eiropas ekonomikas intereses un pastāvēšanu. Un, protams, ka jāiesaist arī citi aktieri šajā sektorā. Aizvien vēl par iekšējo tirgu un patērētāju aizsardzību. Ir e, jāpievēršas tirgu pāraudzībai. Paziņojums e, būs e, sastādīts, piemēram, par izplatīšanas. Kā var iz paskaidrot, ka Ungrijā, Ungārijā mm, tekstilražojumi un preces ir dārgāks nekā, piemēram, Lielbritānijā un kā salīdzināt cenas, piemēram, Beļģijā, Nīderlandē. Jārunā par tirgus atvērtību un arī par līgumiem par ražotājiem un izplatītājiem. Un mums jāpievērš nu, šo jautājumu tādai kompleksam skatījumam. Dāmas un kungi, vēl viena joma uh, manā darbībā, es domāju, ka jūs uh, to arī saprotat, ir finanšu uh, risinājumi un arī uh, labas pārraudzības uh, izveida pēc uh, šo finanšu mācību apgūšanas ir pirms pāris dienām Londonā bijusi uh, tāda tikšanās un doma, ka ir jāveido jauna izaugsme. Uh, kas būtu zaļāka, un šīm diskusijām jābūt nu, tādām saprātīgām, un tās nebūs tādas, ja uh, finanšu rūpniecība, kas ir tik ļoti nozīmīga mums, un ne tikai Londonā, bet daudzās mūsu citās valstīs, ka šī finanšu ja, rūpniecība uh, iedomājas uh, šos jaunos finanšu produktus un nemaz nezinot, ko viņi uh, pārdod patērētājiem. Un šīs sekas uh, tam, ko, kas ir nodarīts, ir, ir smags. Uh, Un uh, atjaunotnē jānotiek uz tāda veselīga pamata. Ceļa kārta ir skaidri definēta G20 tikšanās reize, un uh, tā telegrāfiski runājot par to, var teikt, ka, jā, protams, ka jāveido Eiropas Savienība 2020. gadam, un var, protams, arī atsākt iekšējā tirgus darbību, un tas ir nepieciešams, tā jādarbojas. Uh, Mums ir jāatrod iespējams, re, uh, piemēram, arī risinājums digitālās ekonomikas jautājumos, bet tas uh, būs par velti, ja uh, būs jauna krīze. Ne tikai tādēļ, ka nodokļu maksātājiem vienkārši nebūs uh, vairāk naudas un naudu un uh, valstu budžetiem nebūs uh, naudas, lai pārvarētu otru krīzi, bet pilsoņi mums to nepiedos. Un es domāju, ka šīs uh, nu, tādas tā kā simultānās prasības ir, lai mūsu darbība būtu veiksmīga, man ir vajadzīga jūsu palīdzība, parlamentu palīdzība, kā līdz likumdevējam, runājot par uzraudzības un uh, pāraudzības iespējām. Ir nepieciešams, lai reālā ekonomika, kuras uh, atbalstīšanai šiem uh, finanšu tirgiem jāto, jā, jāstrādā par labu tai un šai reālajai ekonomikai ir uh, jāattīstās, es gribu to atgādināt. Uh, Un uh, diskusijām jābūt nopietnām, jābalstās uz tādu saprātīgu, veselīgu izaugsmas pamatu un arī, kas būtu zaļāks un inteliģentāks. Runājot par reālo ekonomiku, es uh, pievēršos arī publiskajam pasūtījumam. Tas ir arī 2020. gada stratēģijā pieminēts uh, ilgtermiņa attīstība, cīņa pret izslēgtību ir uzsvērta, un tas uh, noteiks arī juridisko ietvaru un palīdzēs šos mērķus, kā sociālo iekļaušanu, inovācijas jauninājumu uh, ietvert. Piemēram, visas partneri, uh, partnerības formas ir jāizmanto, un es tam arī ticu, arī publiskam un privātam partnerības jautājumam jāpērš uzmanību, kā arī koncesija jautājumam. Vēlērs kundzes ziņojums 2006. gadā tika uh, pieņemts, un arī tagad uh, tiek gatavot ziņojums. Jūsu komiteja uh, strādā pie pievienotās vērtības jautājumu un par uh, koncesijas uh, jautājumiem, un es uh, domāju, ka darbs ir ļoti nozīmīgs, un mums jāstrādā, lai uh, ietvars būtu ļoti veiksmīgs. Un komisijai patiesi jāstrādā, lai pierādītu šo pievienoto vērtību. Uh, Uh, šajā likumdošanā, kas ir saistīta ar šiem jautājumiem un koncesijas jautājumu. Ja uh, tas ir šķērslis uh, ekonomiskai attīstībai daudziem jautājumiem, tad tiem uzņēmiem jāpalīdz. Tam jānotiek caurskatām ar drošību likumdošanas jomā. Uh, Un, dāmas un kungi, šāda iniciatīva atbildīs no mūsu puses tiem secinājumiem, kādi uh, tiks 2010. gadā izdarīti. Tagad par elektronisko uh, komerciju. Tā ir vēl viena um, joma. Pārobežu uh, darbība ir nepārāk atbilstība un uh, mazāk nekā 2% ir kopējais apjoms. Uh, jūsu kolēģe Ziņojums par uh, šo jautājumu norādīja uz iemesliem, un komisija uh, definēs ietvaru maksājumiem un rēķinu izstādīšanai arī sepa jautājumā. Es izstrādāju arī darba kārtību šajā jautājumā un kopā ar Nelī Krūzu kolēģi strādāju, lai uh, pēc iespējas veiksmīgāk šajā tiešsaists uh, jomā strādātu, lai izaugsme būtu ilgtermiņa. Šiem jautājumiem jāpērvēršas, kā arī e, interkonekcijas infrastruktūras jautājumiem. Pēc iespējas plašāka teritorija ar platjoslas internetu jāapgādā un e, arī pasažieriem un kravu pārvadājumiem jānovērš visi tie šķēršļi, kādi ir. Un visa komisija a, darbosies aktīvi. Aptuveni 17 no 27 komisāriem ir skarti un strādā, lai šie iekšējā tirgus noteikumi tiktu korekti pielietot. Un mēs visi a, cenšamies novērst visus šķēršļus, a, kādi ir, kas, nos, a, kas, no, kas kavē šo iekšējā tirgus padziļināšanu un izstrādi. Arī personīgi a, esmu ļoti atvērta šiem jautājumiem arī šiem eksternajiem jautājumiem iekšējā tirgu, pieejamībai, apusējībai un citiem. Un tagad noslēgumā. Runājot par šo ceļa kārti, kas ir ilga un ļoti piesātināta, ka mums jāpārvar šis, šis nogurums, ka ir jāatgriež tāds, tāds tā kā, nu, i, impulss un ieinteresētība. Esmu uzklausījis dažādas viedokļus un um, arī kāda tad ir šī sākotnējā um, uh, vīzija. 84. gadā Žaks Delors par to runāja un balstoties uz šo un arī balstoties uz manām, man pārliecību un arī jūsu teikto, kā arī uh, Eiropa padomas uh, risinājumiem. Jūnijā par to runāsim un jūnijā būs paziņojums un jūnijā mēs. Uh, Eh, ietversim arī Antīkunga eh, secinājums. Aicinu visus ļoti tā plaši diskutēt, lai šī jaunā baltā grāmata, šie jaunie priekšlikumi, par kuru runājam, runājot par šo vienāto tirgus uh, uh, risinājumu vai aktu, būtu uh, aktīvi izmantots. Es aicinu diskutēt, uh, diskutēt par saturu saturu, bet es domāju, ka uh, tas ir ļoti nozīmīgs jautājums, un varbūt, ka būs arī citas idejas par šo vienoto tirgus aktu. Tātad šie uzdevumi, tie skar daudzus citus komisārus, tie neapstājas tikai pie, teiksim, manas kompetences robežām. Uh, Priekšstētais Barozu kungs aicināja uh, ar komisāru grupu strādāt un izveidot to komisāru grupu, kas visvairāk ir saisti, iesaistīti šajā uh, darbībā, šajā Single Market Act darbībā, lai veidotu šo iekšējo tirgu, iesaistot visus tos, kas visvairāk ir saistīti ar šo jautājumu risinājumu. Un ceru, ka mēs varēsim arī aktīvi sadarboties ar jūsu komiteju un uh, ceru uz labu sadarbību. Well, Paldies, komisārkungs! Man liekas, ka ir pavisam skaidrs, uh, kā tik svarīgs komisijas darba programmas elements iekļausīs mūsu darba aptvērumā. Profesora Montenī ziņojums uh, ļoti precīzi runāja par uh, vienotā tirgus nogurumu, bet mūsu komitejas locekļu vidū nav nekāda noguruma, jo mums ir bijis ļoti daudz iniciatīvu, mums būs arī ilgstoši balsojums šodien, tīpaši par Breksta kungu ziņojumu, par Rūlars kungu ziņojumu. Un arī uh, Gebhardas Gephardt ziņojums par pakalpojumu direktīvas pārcelšanu. Tātad mēs strādāsim ļoti enerģiski. Uh, un mums arī ir komisārs, kas ir ļoti enerģisks, un kopā mēs ļoti daudz sasniegsim. Tātad, kolēģi, kas e, šeit nebija ieradušies no sākuma, es gribēju jums atgādināt, ka šī sēdes daļa ir veltīta tieši komisijas darba programmai, un tieši tāpēc jautājumi ir jāuzdod tikai par šo jautājumu. Tagad došu vārdu visu uh, politisko grupu koordinatoriem vai koordinatoru vietas izpildītājiem. Uh, Un uh, es gribētu ieteikt, ka mēs varbūt varētu uzdot jautājumus grupās pa trīs, un pēc tam mums ir garš runātāju saraksts. Eh, skatīsimies, cik daudz laika mums būs, un es gribētu varbūt aicināt jūs ļoti īsi izteikties, un tad mēs tad varētu turpināt uz priekšu. Tātad sāksim runāt ar Šābas kungu, kungu lūdzu. Paldies, priekšā. impulsi. Tāpēc mēs kā tautas partijas politiskā grupa gribam pirmkārt domāt par to, kas ir vajadzīgs pilsonim. Un te ir vairāki piemēri, ko es gribētu nosaukt. Kopējā vienotā tirgus akta ietvarā par to būs runa arī Greka kunga ziņojumā. Tajā uh, aktā ir arī jautājums par to, kādu vietu šie vispārējās intereses pakalpoja tādi ir jāpatur prātā, ka tie ir vajadzīgi pilsoņiem. Un tāpēc es gribētu teikt jums paldies par jūsu viedokli, par to, ka jūs vēlaties izmantot sektoru pieeju, lai ņemtu vērā pilsoņu intereses. Tad jūs runājāt par iekšējā tirgus aktivitātēm saglabāšanu. Fórums, kas vēršas pret um, produktu viltošanu un pirātismu, būtu ļoti laba izēja. Un šeit vajadzētu rīkoties aktīvāk, izmantot arī informācijas kampaņas, informējot sabiedrību. Un trešais, jūsu sektorālā sektoru pieeja attiecās arī uz valsts iepirkumu. Arī šodien mēs balsosim par ziņojumu, kur par to ir runāts. Un te ir svanīgi, lai valsts iesaistītu iekšējā tirgū visu, tad pārvaldi jebkurā līmenī, gan vietējā, gan reģionālā un tā tālāk. pašvaldības arī varētu piedalīties konkursos par valsts iepirkumu, lai attīstītu savas pašvaldības. Um, par patērētāju uh, interešu ievērošanu šeit viens no svarīgākajiem punktiem būs noteikumi, kas attiecās uz bankām un patērētājiem to, vai investēt kaut kur vai nē, arī šis ir nozīmīgs punkts. Un es gribētu jums apsolīt, ka mūsu politiskā grupa ir jūsu pusē. Paldies, tagad lūdzu Gebhards kundze, paldies priekšēdētāji, paldies Barņie kungs, ka jūs mūs atkal apciemojat. Um, mēs, protams, diskutējam par ļoti nozīmīgām lietām un jomām mums ir jāatbild uz svarīgu jautājumu, ko mēs dzirdam no pilsoņiem. Kāds mums labums no Eiropas viņi mums jautā? Un mums ir vajadzīgs vienotais tirgus, no kā iegūtu labumu pilsoņi, vienalga kā sauc vārds. Paldies, Gebhardas kundze. E, tagad Buzai kungam vārds lūdzu. Priekšstādāja kungs, e, paldies, ka esat šeit un tiekaties ar mums. E, mēs runājam tagad par darba programmu. Manā skatījumā tā ir ļoti ambicioza un ļoti apmierināts esmu redzēt uh, iniciatīvas par elektronisko komerciju un tirdzniecību. Zaļā grāmata tagad pārveidosies Baltijā grāmatā. Uh, un arī par rēķinu izrakstīšanu runājam. Esmu pārliecināts, ka tehnoloģiskais uh, progress būs mūsu sabiedrotais, lai attīstītu vienoto tirgu. Lai mūs, mēs būtu mobilāki, efektīvāki, konkurētspējīgāki globālā līmenī, bet arī jūs teicāt, ka mēs esam pietiekami vāji, kad runājam par elektronisko tirdzniecību, jeb komerciju. Vai jūs domājat, ka šī iniciatīva būs ļoti nozīmīga nākotnē, tuvākajā nākotnē? Un tāpat arī liela daļa no jūsu darba 2010. un 2011. gadā ir ne tikai, lai sagatavotu šīs labās iniciatīvas, bet arī, lai uh, raudzītos uz uh, tagad spēkā esošo likumdošanu. Jūs jau viesojaties dažās Eiropas galvaspilsētās un atzinīgi vērtēju jūsu solījumu, ko ieturt. Un ko jūs varat teikt par likumdošanas ieviešanu un par kavēšanos? Mm vai tā nav saistīta ar dalību valstu vājo politisko gribu? Ir tīpaši tad, kad mēs saskaramies ar dažām problēmām dažās valstīs, tā ir varbūt vairāk tehniski jautājumi, kas ir saistīti ar likumdošanas jautājumiem dažādās valstīs. Un paldies, mēs atbalstam jūsu ambiciozo programmu. Paldies, tagad vārds komisāru kungam lūdzu. Priekšstādātāja kungs, es redzu, ka ir ļoti garš šis saraksts deputātiem, kas vēlas izteikties, un ir ļoti pamatots tas, ka es jūs uzklausu, un mēs soli par solim, punktu pa punktam atgriezīsimies pie visiem šiem jautājumiem. Tad, nu, burtiski tā telegrāfiski atbildēšu uz jūsu jautājumiem, jo tehniski šodien vienkārši nav laika jums atbildēt. Švāba kungs. Es patiesi domāju, ka uh, tā ir taisnība attiecībā uz iekšējiem, iekšēju tirgu un citiem uh, tematiem. Mums ir jāpierāda šis Eiropas idejas uh, uh, apstiprinājums visu laiku regulāri pilsoņiem. Un šī sākotnējā ideja par iekšējo tirgu un Eiropu uh, stabilitāti, demokrāti e, Eiropas kontinentā. Un uh, e, dibinātāja šī ģeniālā ideja, un tā ir arī mana pārliecība, ir konsolidēt šo politisko uh, gribu būt kopā ar interesi, lai bū, mēs būtu kopā, lai būtu nepieciešams, lai mēs būtu kopā. Šis ir šis vienotais tirgus. Šī ir mūsu ekonomiku uh, sasaistīšana, un uh, šis pierādījums ir nepieciešams arī šodien, jo krīze. Uh, šo projektu, kas jau ir 50 gadu garumā ilgs un jaunas paudzes, liek mums saskarties ar jauniem izaicinājumiem un strādāt aktīvi. Un šo apkungam gribu teikt, no nu, ar nacionālajām valst, valdībām un reģionālajām un lokālajām pārvaldes institūcijām jāsastrādājas. Un tādēļ šis dialogs ar nacionālajiem parlamentiem ir tik ļoti nozīmīgs un arī ar pilsonisko sabiedrību, kā arī uh, pašvaldībām. Gebhards kundze un Švābkungs pieminēja šo ļoti būtisko jautājumu par nesaprašanos vai arī šo nogurumu, vai arī vairāk nekā tas pilsoņu satraukumu par Eiropu, par šo um, vispārējais nozīmes pakalpojumu sniegšanu. Manā rīcībā ir pētījums. Tajā 2006. gadā 26% no uh, NKI. Uh, Eiropas Savienībā 30% nodarbinātības un 500 tūkstoši eh, iesaistīto dažādos līmeņos eh, šajā vispārreiz nozīmes pakalpojumu eh, sektorā, kā arī neskaitāms darba vietas tieši. Netieši. Tādēļ šis ir tas ļoti nozīmīgs jautājums, kuram pievēršamies, par kuru pilsoņi ir uztraukušies un, un, un satraukušies. Uh, Mm, šim jautājumam mm, nu, jāpievērst bez ideoloģijas, ir tāda skaidra skatījuma un arī jārūpējas par aizsardzību. Nav tāda liela problēma pievērsties šim likumdošanas eh, ietvaram. Eh, sociāldemokrāta grupa vēlas, lai tā būtu viena ietvara direktīva, vai vajadzētu tādu eh, likumdošanu sektoros, kāda eksistē dažos, bet ne visos Nu, vēlreiz um, sakot, um, strādāšu bez kādām ideoloģiskām uh, domām, vienkārši lai um, strādātu pilsoņu uh, labā un ļoti uh, objektīvi tam pievērstos. Es runāju par manu pārliecību, tā ir veidojusies, uzklausot visus. Un es eh, vēlos vēlreiz eh, eh, atkārtot, ka vairākas iniciatīvas, ko Švāba kungs izteica, lai aizsargātu patērētājs, ka es, tos, ka es to atbalstu, un mēģināšu arī darba programmā komisijā to ietvert. Arī ekonomiskus tādus jautājumus iesaistīšu šajā programmā. Un um, šodien mēs runājam par to, ka tāda liela, uh, liels satraukums uh, ir pilsoņos vērtojums, un tas ir saistīts ar darba vietām nodarbinātību. Gebhards kundze. Uh, Jūs runājat par šo atālu starp pilsoņiem un tirgu. Jā, tā ir tā sajūta, kāda ir cilvēkiem. Viņiem liekas, ka tirgus ir par labu lieliem uzņēmumiem un uh, finanšu aktieriem. Un es gribu darboties uh, pilsoņu labā, arī MVU labā, un šīs iniciatīvas uh, būs vērsts uz MVU, ieskaitot arī uh, finanšu uh, pakalpojumu tirgu. Strādāju tagad pie idejas uh, par tādu tā kā biržu MVU lai atbalstītu reģionālās biržas MVU, eh, kas būtu vairāk orientētas uz to, lai uh, biržu tirgus būtu pieejamāks MVU. Un ļoti skaidri ir tas, ka 90% šie MBU veido uh, Eiropas ekonomikā, un viņiem ir jābūt tādā situācijā, ka, viņiem, ka viņi jūtas labi šajā tirgo. Kā jau teicu Švāba kungam, šie publiskie pakalpojumi un man darbība šajā jomā ir vērsta arī uz diplomu apusēju atzīšanu. Mēs strādājam pie zaļās grāmatas projekta un ar Barozo kungu, komisijas priekšstādātāju, esam diskutējuši par to. Esmu pārliecināts par to, ka jārēģē, jādarbojas. Un mana politika tika nebūs uh, vērsts uz to, lai liberalizētu uh, azartspēles uh, tiešsaistē. Man ir cita uh, politika, es to ļoti skaidri saku, arī parlamentā saku, un teicu arī uh, uzreiz pēc manas iecelšanas, un es nebūšu tas komisārs, kas teica, visu liberalizēsim un sankcionēsim tos, kas neliberalizē. Uh, es domāju, ka šāda attieksme nav, pielieto, uh, nav uh, pielietojama attiecībā uz ārādas spēlēm. Uh, jo ir atkarības jautājums un, maz, un jauniešu aizsardzības jautājums. Buzoikungs ar, ar mm, Nelī Krūzes kundzi ļoti cieši sadarbošos par digitālo, mm, digitālo tirgus jautājumu risinot. Un es domāju, ka tā kā jūs teicāt, vai ir šāds uh, progress. Uh, elektroniskās komerces, komercijas jautājumā. Es jau teicu, 2% vidēji elektroniskā tirdzniecība. Nu, tas ir ļoti zems līmenis un diez vai var vispār vēl zemāk būt. Mēs varam šo skaitļus tikai uzlabot. Runā, mēs runājam par iespējamo progresu un nevis vairāk par trūkumiem to uzsveram. Un šis šis, šis patiesi ir ļoti liels tāds plašs lauks, un tam ir uh, jātur, vajadzētu turpināt attīstīt to, un es domāju, ka tas darbs, kuru mēs veicam ar Krūskundzi šajā sektorā, būs ļoti nozīmīgs, un jūs arī varēsiet jūs pienesums un jūs idejas izteikt par likumdošanas jautājumiem. Buzaikungs, par likumdošanu runājot, nu nav vienkārši jaut, atbild uz jūsu atbildi. Uz jautājumu. Es ar Gebhardas kundzi vakar runāju par pakalpojumu direktīvu, par tās ieviešanu, kas ne visur ir notikusi, un ieviešanu Bet transpozīcija un ieviešana tās ir divas būtībā dažādas lietas, grib to uzsvērt. Un arī par citām direktīvām runājot. Ir daudz valsts, kurās ir mazāk centralizēta sistēma, vairāk reģionalizēta sistēma pārvaldībai. Un tādēļ jūs komitejā es gribu teikt, ka es sākšu 3. jūnijā Stokholmā uh, manas vizītes. Un uh, katrā galvaspilsētā. Uh, būšu viesis un ar ministriem tikšos, un tikšos arī ar ierēģiem. Es gribu respektēt un arī uh, pievērst uh, uzmanību tam, ka ierēģiem ir atbildība. Tie, kas uh, ir atbildīgi par uh, pakalpojumu direktīvas ieviešanu, par kvalifikācijas atzīšanu, par iekšējā tirgus uh, ieviešanu, bet tie 17% uh, uh, tirgu, un tas ir ne tikai valdības uzdevums, ļoti bieži reģionālās iestādes ir tās, kas uh, aktīvi darbojas un kurām uh, ir noteikti loma. Es gribu runāt ar šiem cilvēkiem pirms ievadam kaut kādas pārkāpuma procedūras. Es gribu, teiksim, tikties tieši tieši un gribu runāt, lai redzētu, kur ir šīs problēmas, kur ir sarežģītība. Tas atbildot uz jūsu jautājumu. Paldies, komisāra kungs. Uh Mēs noteikti skatīsimies, kā šie jautājumi tiks risināti, jo arī tie mūs satrauc. Tā kā mums nav daudz laika, kolēģi, mums vēl ir uh, jāuzklausa trīs koordinātori. Uh, eh, tāpēc uh, es gribētu teikt, ka es gribu uzklausīt visus koordinātors. Pēc tam man ir desmit cilvēki runātāju sārakstā, Pēc tam, kad mēs būsim saņēmuši atbildes uz koordinātoru jautājumiem, es došu katram runātājam tikai vienu minūti par kādu konkrētu jautājumu Barņē kunga darba programmā. Tātad eh, šiem te desmit cilvēkiem tiks dota viena minūte, divām Mandes kungs, Greg kunga kungs un tā tālāk. Tātad visiem šiem nosauktajiem cilvēkiem būs viena minūte, lai es dotu jautājumus. Tad Barņiekungam tiks dots laiks atbildēji. Ja laika nepietiks, tad varbūt uz jūsu jautājumiem tiks atbildēts vēlāk. Kolēģi, es gribēju jums uh, atgādināt, ka 10.15 mums sāksies svarīgs balsojums, uh, to pārādīs pa televīziju. Tieši tāpēc lūdzu sagatavojiet savas balsošanas kartes, pārbaudiet tās, jo 10.15 mums būs jāsāk darbs. Tagad lūdzu Rūlis kundzei vārds sākt jauno. Paldies, Barņiekungs. Man bija ļoti interesanti jūs uzklausīt. Jūs teicāt, ka vienotiem tirgum ir jābūt mērķim, uz kuru tas tiecas. Un uh, es gribētu, lai pie ilgtspējības un inovācijas nāktu klāt arī izglītība kā prioritāte. Bet šī plaisa, par ko jūs runājāt starp tirgu un pilsoni, grūtības ir saistīts ar to, ka pietrūkst caurskatāmības. Un tieši jomā, kurā es strādāju, proti publiskais iepirkums, mums ir pārāk tāda liela um, fragmentācija un sašķeltība. Um, šeit ir tik ārkārtīgi daudz visādu iniciatīvu, kas attiecās uz noteikumiem, kas nebūtu juridiski saistoši, vienkārši situācija ir ļoti nepārskatāma. Un nevajadzētu varbūt nākt klajā ar komunikatīviem tādiem paziņojumiem, kas rada tikai lielāku uh, sajukumu un neļauj būt pārskatu par situāciju kopumā. par uh, publisko iepirkumu, šeit ir pārāk maz koordinācijas tieši, kas attiecās uz um, noteikumiem, kas nav juridiski saistoši. Es domāju, ka ir jācenšas panākt, lai mazajām pašvaldībām un reģionālajām pašvaldībām būtu lielāka juridiskā drošība komitejas, tādas konsultatīvās komitejas par valsts iepirkumu, um, arī tās ir tādas, um, aiz tāda dūma aizsega. Mēs parlamentā vispār nezinām, ar ko tās nodarbojas. Mums vajadzētu vairāk informācijas, lai mē, mūsu informācijas līmenis būtu vienāds. Un par uh, pakalpojumu koncesijām es gribētu jūs lūgt iesaistīt arī pašvaldības savos priekšlikumos, savos likumdošanas priekšlikumos, lai uh, arī šajā no, nu, jomā likumdošana netiktu uh, tā sadrumstalota un nebūtu pārāk uh, dažāda un, uh, un uh, nevien uh, nozīmīga. izmantojot ārējās juridiskās konsultācijas, tas uzliek ļoti lielu finanšu slogu mazajām pašvaldībām. Paldies! Makalkins kundze, paldies priekšsētāji. Komisāri, jūsu pirmajā uzstāšanās šajā komitejā jūs e, norādījāt, ka gribat apmeklēt ne tikai galvaspilsētas, bet arī dažādus e, reģionus. Uh, vai jums 2010. gadā laiks būs ierasties uz manu reģionu, tātad uz East Midlands, eh, Lielbritānijā. Un runājot par savstarpējo eh, diplomu atzīšanu, es gribēju dzirdēt, kā jūs eh, domājat šis jautājums virzās uz priekšu, it īpaši runājot par Eiropas Savienības profesionālo um, diplomu. Un tas ir tas, kas mums ir ļoti ātri vajadzīgs. Un tagad nobeigumā Tranta Finitīs kungam vārds. Es uzklausīju, ko jūs teicāt, komisāri, par to, ka ir nepieciešams uh, nodrošināt uh, pakalpojums, kas ir svarīgi visai sabiedrībai. Tomēr man rada bažas tas, ka varbūt komisija vēlas mainīt šo te pakalpojumu dabu. Uh, tieši samazinot valsts nozīmīgumu šajā jomā. Es to saku tāpēc, ka pakalpojumu direktīvā ir eh, noteikts eh, izņēmums attiecībā uz šādiem pakalpojumiem. Tomēr komisija vēlas izmantot ne likumdošanas eh, procedūru tieši attiecībā uz šiem pakalpojumiem pakalpojumiem, un es īsti neesmu pārliecināta, cik lielā mērā komisija spēs regulēt šos te izņēmumus. Varbūt, ka izmantojot citas direktīvas, eh, situāciju var padarīt vēl neskaidrāku. Tas, ir, tas bija mans jautājums. Tagad es došu vārdu komisāram atbildēt uz šiem trim jautājumiem, un tad pāriesim pie ātrā atbilžu un jautājumu raunda. Madame Rulē. Rūls kundze par šo ļoti nopietno jautājumu. Ar ļoti uzmanīgi izlasīju jūsu ziņojumu un bieži uz to atsaucos. Es domāju, ka šis jautājums ir ļoti nozīmīgs un koherencei jābūt garantētai. Tā domājam komisijā. Pieminēšu vienu uh, piemēru tām uh, rūpēm, par kurām, uh, kur, kur domāju tāpat kā jūs, es biju reģionālās uh, attīstības ministrs. Un uh, budžets ir ļoti uh, nozīmīgs, vairāk nekā 300 miljārdi. Un uh, rūpes ir tāds, lai reģioni, kuri ir attīstījušies lēnāk, atgrieztos šajā izaugsmas un modernitātes uh, ceļā. Atgādināšu Žak Deloru. Tad, kad viņš strādāja ar vienoto tiesību akti, viņš izvirzīja uh, Deloru pirmo un otro paketi un uh, runāja par reģionālo attīstību. Lai novērstu uh, plaisas attīstībā reģionos un arī iekšē tirgo. Es gribu strādāt kopā, lai redzētu, kā reģionālās un uh, pārvaldības iestājas un pašvaldības uh, pielieto iekšē tirgus noteikums un, ja ir uh, piemēram, kādu pierādījumu par eh, nepareizu interpretāciju vai uh, Eiropas fondu nepareizu izmantošanu, lai tas būtu skaidrs. Es prasīju tādu iekšēju darbu komisijā, un komisijā tā ieš, nu, tieši arī sadarbo uh, šos un arī ar Hāna kungu. Mēs uh, strādājam par globālu evaluāciju šim izvērtēšanu, un 2011. gadā uh, prezentēsim, un šajā izvērtējumā jautājums par uh, noteikumiem, jeb softlaw būs izvirzīts, jo jūs arī esat nobažījusies uh, par to, ka ir nepieciešami skaidri noteikumi, ka nevar uh, labāko praksi vienkārši izmantot, ka ir nepieciešami noteikumi. Šīs bāžas un raizes, ko izteica jūs priekšsēdētājs par sociālo iekļautību un arī par Eiropas līmeņa aizsardzību. Šie ir jautājumi, par kuriem jārunā un par iekšējo uh, kompetenci arī. Un kā jau uzsvēru, uh, aktīvi rīkošos šai jomā. Harkins kundze, jā, es došos uz dažādiem reģioniem. Nu, es nevaru jums teikt pavisam konkrēti to datumu, kad doš, ieradīšos pie jums, bet tā kā jūs man publiski ielūdzāt, tad arī, protams, ieradīšos. Uh, lai, teiksim, prezentētu to komisiju un arī redzētu, kāda ir situācija tieši uz vietas. Tagad par kvalifikācijas atzīšanu profesionālā jomā. Mēs esam sākuši izvērtēt, kāda ir direktīvas darbība arī pievēršoties uh, valodu jautājumam, un 2012. gadā vēlākais šis izvērtējums būs uh, gatavs. Bet es mēģināšu šo datumu, teiksim, uh, noteikti ātrāk, lai, mēs var, lai mums būtu vairāk laika reaģēt un ievadīt tos pasākums, kāda būs nepieciešama, un tikko arī teicu. Un uzsvēru, ka šādas profesionālas kartes ideja varētu būt laba. Nu, varbūt ne visiem amatiem un profesijām, bet, nu, dažiem noteikti. Uh Par Navalides kungam es jau teicu, ka esmu uh, uh, uzmanīgs attiecībā uz uh, publisko tirgu aizstāvību tirgus apsaistāvību. Mums ir nepieciešama pareiza pieeja, sektora pieeja, kas būtu ļoti strikta, kura balstītos uz ietvaru direktīvu, likumdošanas ietvaru, kas balstītos savukārt uz vairākiem sektoros darbojošiem tekstiem. Ir jānosaka problēmas, jāidentificē tās pirms lemt par pieju. Un kā jūs zinat, ir šīs pieejas konsolidācija, vispārējais nozīmes pakalpojumu arī jomā, un arī Lisabons līgums jāievēro, tur arī ir par šo jautājumu runāts. Es uzklausīšu ne tikai Eiropas parlamenta deputāts, kā to to tagad, bet arī, protams, arī uzklausīšu arotbiedrību pārstāvis un profesionāļus. Thank you. Good. Well, thank you very much indeed, Commissioner, for responding so far. Paldies, komisāri, ka atbildējāt uz visiem politisko grupu jautājumiem. Tagad uh, sāksim vienu minūtes raundu. Žuvēkungs, lūdzu, jums vienu minūti. Paldies, priekšstādātāja kungs, eh, Barģie kungs. Eh, paldies par jūsu šo globālo skatījumu par iekšēju tirgu. Es atgriezīšos pie šī globālā jautājuma. Jūs runājat par finanšu krīzi un uh, teicāt, ka mm, dalību valstu tāda atsevišķa pieeja visdrīzāk pie no, priekšstādājs pārtrauc. Vai es varu lūgt visiem vai nu iziet no telpas, vai paklusēt? šeit ir ļoti liels troksnis. Ja jums ir par kaut ko jārunā, tad lūdzu ejiet ārā. Žuberu kungs, e, jums vēl papildus 30 sekundes. Lūdzu, runājiet tālāk. Paldies. Tulkojumā teica 30 minūtes, tā kā nu, centīšos izmantot laiku. Barņiekungs, e, šī uh, finanšu krīze un iekšējais tirgus ir saistīti. Un, protams, ka jāatgādina, ka ja dalība valsts. Uh, uh, nonāk grūtībās, tad iekšējais tirgus arī uh, saskars ar problēmām. Programmā, par kur runājam, uh, ra, lasu, ka uh, krīzes pārvarēšana balstās uz spēcīgu Eiropu un iesaistot visus aktierus. Un jautājums ir tāds, komisārkungs, vai jūs vērtējat, ka šie divi apstākļi un uh, um, šī vēršanās, proti tāda līderloms uz, uh, uzņemšanās un arī uh, aktieru iesaistīšana ir pietiekami skaidra, lai pārvarētu krīzi, kas nav tikai Grieķijā, bet skar Eiropu. Thank, thank much, Paldies, Žavē kungs. Tagad Mendes kungam vārds, un pēc tam Greg kungs lūdzu. Tagad Mendes kungam vārds. Paldies, komisār, paldies par jūsu prezentāciju. Lai uzlabotu iekšējā tirgus funkcijas mums e, būtu vairāk jāstrādā ar regulām, nevis ar direktīvām. Un šeit ir tieši tā problēma, ka pārcelšana, direktīvu pārcelšana dažādās valstīs ir dažāda, un tas traucē vienotā tirgus funkcionēšanai. Mēs bieži esam runājuši par komunikāciju paterniem, e, komunikāciju veidiem, un es ar prieku dzirdu, ka jūs esat atraduši risinājumu. Uh, Un eh, ar prieku arī dzirdu, ka jums ir risinājums tieši tiesvedībai, kas ir vēl lielāka problēma nekā valodas. Eh, runājot par pakalpojumiem, man ir konkrēts jautājums. Es esmu daudz sūdzību saņēmis no cilvēkiem, no uzņēmējiem, no veikala īpašniekiem par to, ka viņi nedrīkst strādāt svētdienā pie robežas rajonos, savukārt citās valstīs tas ir iespējams, un viņi uzskata, ka tās e, traucē pakalpojumu brīvai kustībai. Vai jūs varētu to izskaidrot, jo pašlaik situācija nav skaidra? Paldies Mendes kungam. Tagad Krēka kungam vārds. E, pēc Krēka kunga Vaņo kundze, lūdzu. Komisāra kungs, jūs teicāt, ka ir laiks pāriet no noteikumiem uz tiesībām. Man liekas, ka e, šie vārdi ir spēcīgi un pārliecinoši, ir tīpaši, ja mēs runājam par vienotā tirgus attīstību. Tomēr daudzi e, pilsoņi neīsti saprot, kā strādā vienotais tirgus, nemaz nerunājot par to, kādas ir viņu tiesības. Kā jūs domājat pārvērst šo te lozungu efektīvā stratēģijā? Paldies! Tagad otrs vice, vicepriekšsēdētājs Barņokundze. Paldies! Mēģināšu ļoti īsi runāt. Es uzklausīju jūsu vārdus un gribētu pateikties komisāru kungam, jo komisāru kungam ir ambīcijas. Un uh, sāstīts ar vīziju, un daudziem politiķiem ir ambīcijas, bet nav vīzijas. Mēs strādāsim kopā, un es gribētu uh, pasvītrot tikai pāris punktus, kas manā skatījumā personīgi ir ļoti nozīmīgi, un arī pilsoņiem. Jūs runājāt par uh, profesionālas kvalifikācijas uh, kārtību apliecības. Domāju, ka ir absolūti nepieciešams virzīties uz priekšu, jo tas arī ir labs uh, pakalpojumu direktīvas uh, ieviešanas pierādījums. Jūs runājat arī par vispārreiz nozīmīgas pakalpojumiem. Uh, Un par uh, liberalizāciju arī pasta pakalpojumu jomā. Es domāju, ka pasta pakalpojumu joma un visi publiskie uh, pakalpojumi tos var attīstīt tikai aizstāvot. Jūs runājat par šo aizstāvību, man liekas, ka tas ir ļoti nozīmīgi, jo reti uh, kad iekšējā tirgus komisārs runā par uh, protekciju, aizsardzību. Un ja pilsoņiem liksies, ka viņi ir aizsargāti viņu dzīvē un darbā, viņi būs daudz spējīgāki viņu darbā veikt inovācijas un būt atbildīgiem. Līdz ar to šis vārds ekonomika un konkurētspēja vairs nebūs tabū miljoniem strādājošo jā, patiesi bija ļoti sarežģīta situācija 2005. gadā Francijā un Nīderlandē. Un pēdējais Par bankas pakalpojumiem jūs runājat par caurskatāmību un par atbalstu MBU reģionālajām biržām. Es domāju, ka tas ir ārkārtīgi nozīmīgi nodarbinātības jautājumiem. Kāda ir termiņa? Un pēdējais jautājums par privāto un publisko partnerību un koncesijām. Teritorijām ir nepieciešama juridiska drošība. Paldies! mans ārkārtīgi e, smagi strādājušais viceprezidents uzdo, uzdeva trīs jautājumus šajā īsajā laika posmā. E, tagad abatkungam vārds lūdzu. Paldies, priekšstādāja kungs, paldies, komisāra kungs, par šo ļoti veiksmīgo prezentāciju. Atgriezīšos pie diviem punktiem. Mēs daudz runājām par vispārreiz nozīmības pakalpojumiem. Esmu referents šajā jautājumā. Esmu ļoti iepriecināts, ka jūs dodat politisku dimensiju šim jautājumam un runājat par kohēziju, par aizsardzību, par solidaritāti un arī par tādu sociālā amortizātoru lomu, kāds var būt šiem pakalpojumiem krīzes laikā. Un es piekrītu pragmatizmam. Uh, pragmatismam vairāk nekā ideoloģijai šai tēzei un gribētu zināt, kā jūs komisijas darbu veidosiet uh, proporcionalitātes un subsidaritātes izpratnē. Uh, un vēl viens vārds - komisijas paziņojums par kvalitātes ietvaru Eiropā. Un vēl viens jautājums par digitālo vienāto tirgu. Mēs bieži runājam par. Uh, patērētājiem, bet ir arī uh, ražotāji. Un kādas iniciatīvas jūs uh, izmantosiet, lai darboties tā, lai veidot patiesu politiku kā Japānā un ASV? Ļoti laicīgi beidzāt Vanda Kampakungam vārds lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es pateicos komisāram par ļoti ambiciozo prezentāciju. Uh, jūsu izteiktās idejas ir ļoti nepieciešamas, tās ļoti atbalstu. Mums ir jāpatra, jāpātrina Eiropas attīstība, un jūs esat īstais cilvēks īstajā vietā. Man ir jautājums par pakalpojumu direktīvu. Jūs runājāt par e, izvērtējumu, kas jāveic līdz šī gada beigām, bet, šajā, ga, e, bet dažās valstīs e, šī direktīva vispār nav ieviesta. Kā tad mēs te kaut ko varam līdz gada beigām izvērtēt? vēl par pakalpojumu direktīvu tieši saistībā ar internetu. Es dzirdu sūdzības no daudziem pilsoņiem par to, ka viņiem nav piekļuvis internetam. Un tieši tāpēc eh, pakalpojumu direktīva šajā kontekstā viņiem nav svarīga. Tagad Staileres kundze un tad Raptī kundze. Staileres kundze saka paldies priekšsēdāt, paldies komisāru. Es ar lielu uh, interesi uzklausīju to, ko jūs teicāt par patērētāju aizsardzību. Šis jautājums ir svarīgs un mums ir savs viedoklis. Jūsu uh, viedoklis par uh, banku kontiem arī ir ārkārtīgi svarīgs kas attiecas uz uh, Lielbritānijas apmeklējumu. Es gribētu jūs ielūgt arī uz Skotiju. Tas būtu ļoti svarīgi mūsu finanšu pakalpojumu sektoram. Pagājušajā nedēļā mūsu ekonomiku ārkārtīgi ietekmēja vulkāns un ko komisija e, ir runājusi par blakus esošo katlas vulkānu izvirdumu, vai jūs kaut ko esat domājuši šajā sakarā, kā tas varētu ietekmēt ekonomiku? Paldies Stailers kundzei, tagad vārds Raptī kundzei. Paldies priekšsēdētāji. Komisāri, paldies par to, ka ieradāties šodien šeit. Jūsu plāna saturs un tas, kā jūs to prezentējāt, rada lielu uzticību. Bet neskatoties uz to, pastāv realitāte, un realitāte ir tāda, ka, piemēram, saistībā ar 2020 mums ir jāiztur 2010., 11. un 12. gads. Šogad mums ir liels spiediens uz ekonomiku, mums ir finanšu krīze, šeit es runāju par Grieķijas krīzi. Un mēs redzam, ka Eiropa šeit cieš, jo spekulanti uh, arī mēģina jau apdraudēt citas valstis. Uh, Portugāla šeit ir nākošā. Eh, cik lielā mērā jūs to ņemat vērā, to, kāda ir reālā situācija ekonomikā? un kā jūs domājat aizsargāt strādājošo tiesības šajā ekonomiskajā situācijā? Paldies! Paldies, Raptī kundze! Tagad Tunas kundzei vārds, un tad Koreide Kampos. Paldies, priekšsēdētāji! Pirmkārt, komisāri, es gribēju pateikties jums par intensīvo sadarbību. Uh, Ir ārkārtīgi jauki uzklausīt jūsu plašo perspektīvu. Jūs runājāt par labo sadarbību ar citiem komisāriem, ar citiem dienestiem Eiropas komisijā. Jūs arī runājāt daudz par jaunajām dalību valstīm. Jūs redzat lielu potenciālu šajās jaunajās valstīs, un uh, daudz citu gadījumā tā tas nav. Es gribēju pieskarties e-komercijas jautājumam. Jūs runājāt par diviem procentiem un par nelegālu failu ielādēšanu. Lai apkarotu pirātismu, mums ir nepieciešama ilgtermiņa stratēģija. Mums šeit ir ārkārtīgi rūpīgi jādarbojas, lai sankcijas šajā gadījumā tikai veicina to, ka cilvēki zod aizvien vairāk kas attiecās uz uh, eh, mobīlo pakalpojumu sniegšanu citās valstīs. Šeit mums nav īsti sancensības. Uh, eh, šeit mēs runājam par dažādām valstīm. Kāda ir jūsu stratēģija šajā jomā? Priekšsēdētāj kungs, eh, komisāra kungs, sveicu jūs <clears throat> un uh, izteikšu vienu priekšlikumu. Tātad sveicu jūs un tāds ļoti praktisks uh, priekšlikums par likumdošanas sašķeltību piedāvāja trīs uh, novecojušas uh, likumdošanas aktus aizstāt ar vienu. Tātad katreiz, kad komisija izteiks vienu likumdošanas priekšlikumu, tai vajadzētu uh, likumdošanas katalogā paraudzīties, kādi ir divi, trīs dokumenti, kas varētu tikt savienoti ar jauno priekšlikumu. <clears throat> tas ļautu, um, tas um, ļaut izvērtēt eksistējošo likumdošanu un uh, arī tādu lielāku uzmanību pievērst jaunām iniciatīvām. Paldies, priekšsēdētājums. Well, last, so... Tas bija ārkārtīgi interesants priekšlikums. Eh, paldies jums. Paldies arī visiem kolēģiem par to, ka ievērojāt laika ierobežojumus. Es zinu, ka komisāram gandrīz uzreiz ir jāiet prom, bet, nu, protams, ar prieku došu jums Barņiekungs eh, vārdu, eh, lai jūs varētu atbildēt uz kādu no jautājumiem, ko jūs uzklausījāt nu pat. Paldies, priekšstādāja kungs. Es zinu, ka grib pievērsties nākošajam etapam un nozīmīgajam balsojumam. De Kampos kungs izteica ļoti inteliģentu priekšlikumu. Es biju parlamentārēts 20 gadus manā valstī, Francijā, un uh, zinu, ka visu laiku balsojām, balsojām, balsojām par likumiem, bet neraudzījāmies uz iepriekšējiem. Eiropā tas ir uh, atšķirīgi. Jūs esat ļoti vērīgi, ļoti prasīgi. Uh, un komisija arī uh, veic uh, direktīvu pārskatīšanu. Bet nezinu, vai tas ir tieši iekšējā tirgus jautājums. 1400, 1600 tekstu ir šajā jomā sastādīti. Nu, protams, ka daļa būtu pārskatāmi. Daži ir, dažiem vairs nav tādas nepieciešamības. Viens uh, par trim, nu, tas ir daudz. Uh, par statistiku pēc tam varēsim runāt. Bet, nu, protams, ka es mēģināšu tā ļoti skaidri eh, raudzīties uz eh, to, tie teksti, kuriem vairs nav efektivitātes vai arī aptvērumu. Raptīgi un kundze un žuvēkungs runāja par Grieķijas krīzi. Būšu skaidrs un ļoti nopietns. Tas ir ļoti nopietns aktualitātes jautājums. Grieķija saskars ar ārkārtīgi nopietnu krīzi. Uh, Komisija ir mobilizējusies, to var teikt, raugoties uz Barozo kungu un manu kolēģi Olī Rēnu darbību un arī saistību ar Eiropas centrālo banku un starptautisko valodas fondu. Tagad detalizējam tehniskās detaļas plānam, kas ir apstiprināts, un šis plāns tiks ieviests. Eiropas solidaritāte uh, tiks izmantota, tā eksistē šī solidaritāte. Es domāju, ka pirmā ir respektēt disciplīnu un Grieķijas centienus, kas drosmīgi ir uh, apņēmusies un raptīgi un saprot šo, šī sarežģītības humānā un sociālā jomā cilvēku mm, uh, sociālā jomā. Un arī viss cits valsts, kas ir gatavs, un Žuvenkungs un Raptikons ir um, nozīmīgi arī izdarīt secinājums pēc šīs ekonomiskās un finanšu krīzes. Uh, attiecībā uz uh, uzraudzību, it īpaši Eirozonas valstīm, šīm, šīs tikai uz budžetu vērstās uh, darbības nav pietiekams, ir uh, ekonomiski jādarbojas un koordinējuši jādarbojas. Valdībām vai arī pārvaldība Eiropas līmenī. Tas vairs nav tāds skaļš vārds tikai manos, manā skatījumā. Ir nepieciešama disciplīna kā tā, katram. Uh, tiem, kas paraksta līgumus. Ir nepieciešama statistika, kas būtu absolūti korekta, lai zinātu, par ko mēs runājam. Tas nevienmēr tā ir bijis, ir jārunā par tādiem ļoti skaidriem. Un tad regulācijas un uzraudzības jautājums. Tas, kas manis skar kopā ar kolēģi Olī Rēnu, tagad uh, izdaram secinājums par uzraudzības prasībām un caurskatāmības uh, jautājumu prasībām tirgu tirgu kopumā, un tas skar arī to projektu, kuru prezentēšu parlamentam vasarā. Menderskungs. Jā, ir problēmas transponējot vai ieviešot direktīvas, mums ir nepieciešama efektīvāka rīcība. Nākošo nedēļu laikā pēc koncertācijas, pēc samierināšanas ceru, ka Eiropas patenta lingvistiskais jautājums būs atrisināts. Man ir nepieciešams Spānijas prezidentūras atbalsts. Un tagad par jautājumu par atvērtību. Respektīvi par to, vai svētdien veikali ir atvērti. Iekšē tirgus sadrumstalotība un veikalu atvēršanas un slēgšanas jautājumu, kā arī tirdzniecības noteikumu mēs tagad. Uh, strādājam pie uh, noteikumiem mazumtirdzniecības jomā un uh, iesaistīsim gan uh, eh, ražošā, ražotājs, gan arī, uh, nu, domāju, ka līdz šim tas ir bijis tāds ļoti sadrumstalots jautājums par uh, veikalu atvēršanu un aizvēršanu, bet arī par izpārdošanām un par citiem iekšējā tirgus jautājumiem. Un uh, šī būs iespēja mm, ar šiem jautājumiem aktīvi nodarboties. Reškungs jums ir, ir ļoti, ļoti nozīmīgs ziņojums jūsu ziņā par šī iekšē tirgus kvalifikāciju, un tas skar gan cilvēks, gan arī sociālos jautājumus, un pieskars ļoti, ļoti nozīmīgiem jautājumiem. Tas ir liels uh, pienesums tiem mērķiem, kādus es redzu, lai uh, cilvēki būtu iekšē tirgus un jautājumu risināšanas centrē. Nākošais jautājums. Jā, es atbalstu šīs Eiropas profesionālās darbības kārtas jautājumu. Nu, varbūt ne visām uh, profesijām, bet nu lielākai daļai. Mēs runājam par aizsardzību, bet, pie, bet uzvērsīšu jūs ja, ja, uzmanības to, ka tas nav protekcionisms. Nē, esmu protekcionismu atbalstītājs un arī baidos savā ziņā no tā, ka ja, mum, ja būs jauna krīze, dāmas un kunga, tirgi uh, uh, reaģē daudz ātrāk nekā politiķi. Ja jauna krīze eh, rastos eh, ar eh, finanšu vai nekustamā tirgus tādu burbuli, un ja mēs neizdarītu secinājumus, nodokļu maksātāji nepiedot un pilsoņi nepiedoti, tas ir tas lielais risks. Jo iekšējais tirgus būtu pirmais upurs šai slikt novērtētāji krīzai. Protekcionisms uh, nav atbalstāms, jo iekšējais tirgus tad būtu pirmais upuris. Nākošo mēnešu laikā strādāšu uh, pie jautājuma par MVU pieeju uh, biržām. Bādagungs, uh, dodiet man nedaudz vairāk laika, lai es varētu tādu skaidru uh, redzējumu veidot uz uh, ietvaru. Uh, direktīvu uz likumdošanas uh, direktīvām vai arī sektorālo pieeju, man ir nepieciešams izvērtēt eh, šīs ļoti dažādās eh, iespējas, strādāju ar eh, Tajānī kungu un Krūz kundzi, lai šo jautājumu izskatīt. Mums ir nepieciešama patiesi nu, tāda rūpniecība digitālajā jomā Eiropā. Vandenkampa punkts. Es jums atsūtīšu man paziņojumu vakar diskusijās uh, eh, Harborkungs un uh, eh, Malka, uh, eh, Mal, Gebhards kundze uh, vadīja diskusijas un uh, paziņošu to, ko mēs esam izdiskutējuši un tos uh, nacionālos precīzos tekstus un uh, tos, kuri jau ir izmainīti. <clears throat> Bet mēs vēl esam patāli no tādas ļoti korektas uh, uh, pielietošanas un transponēšanas. Štīlers kundze sastrādāšos ar Dalīkungu patērētāju kredīti jautājumā. Esmu paredzējis eh, strādāt pie atbildīgu aizdevumu jautājumu. Mums ir nepieciešama uh, atbildība gan uh, kredītņēmēji, gan devēji pusē, analizējot situāciju. Jāsaka, ka konsultācijas tuvojas noslēgumam un pievērsīsimies dažādiem jautājumiem arī likumdošanai šajā jautājumā. Tuns kundzei paldies par fórumu priekšlikumu un ierodoties šeit, es jau teicu, lai uh, polijas prezidentūras laikā šis fórums notikt. Neteicu, kur, bet nu, vismaz laika norādīju. Un es domāju, ka Eiropas parlaments, Nacionālajā parlamenta un komisija un tādā plašākā izpratnē pilsoniskās sabiedrības, sociālie un uh, ekonomiskā aktieri, viņiem ir jāpauž viedoklis, kas tad ir aiz šiem tekstiem vai likumiem, kas ir pieņemti, ir šāda stiprināta šo cilvēcisko dimensiju, un par fórumu runājot, jā, varētu uh, veikt publika, publikācijas, un uh, tās ir ļoti liederīgas, un arī par vienas, par solvītu jautājumu runājot, arī par um, uh, vienots, viens vienots pieturas jautājumu, jeb reģistrēšanas jautājumu. Viss tas skar iekšējo tirgu. Un liels paldies jums, ka uzklausījāt. Uh, well, think... Komisār, man liekas, šie spontāni aplausi norāda, cik uh, lielā mērā jūsu ierašanās šeit tiek novērtēta šajā komitejā Jūs esat uzlicis sev lielu darba slogu, bet man liekas, ka visi komitejas locekļi ar prieku līdzināsies jūsu entuziasmam un, un mēģinās eh, izdarīt tikpat daudz. Un mums ir vienoti mērķi padarīt vienoto tirgu labāku pilsoņiem un patērētājiem. Un e, tagad tālāk mums būs balsošana, un es ceru, ka tas e, sniegs lielu devumu šo mērķu izpildē. Paldies, ka ieradāties e, mūsu komitejas vārdā. Speak, speak, Uh, so, Dāmas un kungi, vai varētu lūgt jums apsēsties, jo mēs uh, varētu tagad sākt balsošanu. Lūdzu, apsēdieties un uh, lūdzu netrokšņojiet, lai varētu balsot vai mēs varētu no sākuma pārbaudīt elektronisko balsošanas sistēmu un ieradušos skaitu. Darīsim to kā parasti. Lūdzu, visi tautas partijas deputāti, kas balsos, lūdzu, balsojiet pašlaik. Tautas partija, lūdzu, balsojiet pašlaik. Tātad pārbaudām visus no tautas partijas ieradušos deputātus viens par daudz, mums vajadzētu 14. Vailers. Vailers kundze nobalsoja tautas partijas vārdā. Tā, beidzam balsot. Tā tad Vailers kundze un vēl 14. Tagad tautas partija tikai. Tautas partija vēlreiz pārbaudam. Tikai tautas partijas deputāti tagad balso. Right, 14. 14. Nu, tagad viss kārtībā. Tagad sociāldemokrāti. Valers kundze, tagad jūs varat balsot. Right, that's correct. We have 10 for the... Uh... Pareizi, desmit. Tagad liberāļi, Alde. Ā, tagad viens pa daudz. Sākam vēlreiz sociāldemokrātus. Tātad visi sociāldemokrāti balso 11. 12. Oh, God, that's not again. Vēlreiz pārbaudīsim. Varam beigt balsot. Beidzam balsot vēlreiz pārbaudām sociāldemokrātus, jo nebija īsti skaidrs. Sociāldemokrāti tikai. Lūdzu, balsojiet tagad. Fine, that's 10. So that's the vote. Good. The vote is closed. Desmit. Nu, tagad pareizi beidzam balsot. Tagad Alde lūdzu. Aldes deputāti, lūdzu balsojam. Vai mums jāpārbauda arī zaļie? Zaļie lūdzu. Konservatīvie. Trīs. Goe. Divi. Tā. Paldies. Un pārējo mums nav, ja? Ļoti labi. Tad sākam balsot. Tā tad sākam ar eh, Vaileras kundzes ref, eh, sagatavoto ziņojumu par eh, nokavēto maksājumu apkarošanu. Paldies! Es ļoti priecājos, ka šodien mēs tomēr varam jau izdarīt tādu kā pirmo kopsavilkumu. Es gribētu atsaukties uz Barmiekunga teikto mazie un vidējie uzņēmumi nozīmīga ir mūsu palīdzība tiem, lai varētu attīstīties vienotais tirgus. Un šis likumdošanas projekts ir viens no būtiskākajiem elementiem šajā procesā. Tāpēc es ļoti priecājos par panākto kompromisu. Visi kompromisa priekšlikumi ir jūsu rīcībā, varat tos izlasīt. Es pieminēšu tikai svarīgākos. Pirmais ir tāds, ka 30 privātajiem, gan valsts uzņēmumiem ir maksājumu saņemšana. izdarīšana, tas tiek, tātad šie sodi šie pieci soda procenti ir spēkā. Trešais - recovery costs vai uh, finansējuma atgūšana. Šeit mēs izmantojām ļoti vienkāršu pieeju. Runa ir par nevis kādu pakāpju veida uh, pieeju, bet gan par noteiktu So well. Paldies, ka vadījāt šo procesu tik labi, un paldies visiem, kas piedalījās, jo es zinu, cik liels darbs bija nepieciešams, lai sagatavotu šo dokumentu. Paldies arī visiem darbiniekiem, jo es zinu, ka vakar strādāja ļoti, ļoti ilgi, lai visu paspētu sagatavot. Nu, tad sāksim tagad balsot. Sāksim ar 54. grozījumu. Pirmajais pants, Roito kungu, kundze, kas par, kas pret, noraidīts. Otrais pants definīcijas. Mandars kunga grozījumi 55, 67 un 87 pirmā daļa, kas par? Pret? Noraidīts. Buzoja kungs 56. grozījums, kas par? Pret? Noraidīts. Trīs vienādi grozījumi Salvīnī Bartolozī Pitela, kas par? Pret? Noraidīts. Otrais pants, otrais punkts. Sestais grozījums. Vēlers kundze. Kas par? Pret. Pieņemts. Sestais grozījums, otrā daļa. Vailers kundze, kas par? Pret? Vēlreiz varētu. Elektroniski pārbaudīsim. Sākam balsot. Sestais grozījums, otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 21, 21 pret, 15 par. Sestais grozījums, trešā daļa. Vailers kundze, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 14 pār 21 pret. Tad no Rūpniecības komitejas saņemtie grozījumi. Vai mums par tiem jābalso? Nē, nav. Jo tie ir vēlāk skatāmi. tās 6 trešā daļa tika noraidīts, tagad 66, 26, 35, kas par, pret, pieņemts, komī, 64 tika atsaukts, Roitovas ir uh, 68. tehniskums, tehniskais grozījums nav jābalso, tāpat arī 68. no Hanslika, tagad 69. arijas, kas par, pret, Vai varam par to balsot? 69. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar 20 par. Tagad pirmais kompromiss grozījums. Kas par? Pret? Pieņemts. Tagad 78, 79, 146 un 147, ko iesniedz dažādi deputāti. Kas par? Kas pret? Pieņemts. Kreutzmane iesniegtie grozījumi. Ā, nē, tagad kompromisa grozījums numur 2. Kas par? Kas pret? Pieņemts. Tagad nākošie grozījumi. Trešais kompromisa grozījums, trešais pants. Kas par? Kas pret? Pieņemts. Tagad nākošais 87. grozījums Mandesa kungs. Kas par? Kas pret? Pieņemts. Es atvainojos, noraidīts un Jurija 7 arī atkrīt. Ā, nē, mums ir jābalso par septīto uh, juridisko uh, jautājumu komitejas, kas par, kas pret, noraidīts. Tagad ceturtais kompromiss grozījums, bet šeit ir uh, balsojums uh, pa daļām. Uh, Tāpēc es gribētu ieteikt balsot par pirmo daļu 2A un 2B e, līdz 60 dienām. Kas par? Kas pret? Pieņemta šī daļa. Tagad otrā daļa. Vai elektroniski jābalso? Otrā daļa. Šeit ir mutiskais grozījums. Mutiskais grozījums. Tur nav rakstīts, ka tas ir mutiskais grozījums. Hensli, kas kundze ir nākus klajā ar, ar mutisku grozījumu. Man ir mutiskais grozījums, bet man liekas, ka tas jānolas ir. Vai jums nav mutiskais grozījums jūsu dokumentā? So, so this is an alternative. Tā, šī te tad ir tā alternatīvā versija mūsu balsošanas sarakstam. Vai es varētu izlasīt šo te grozījumu? Tātad mēs jau nobalsojām. Member state shall ensure that the period for payment fixed in the contract shall not exceed 60 days. Tātad par to mēs jau nobalsojām. Un nākošā sadaļa. Vēlērs kundze, jums vārds lūdzu. Varētīs man lūdzu. Es atkārtošu. Form, ah, sākotnējais formulējums unjustified damage tas ir tāds aptuvens formulējums, bet otrais not grossly unfair ir labāks, un tāpēc es arī signalizēju, ka es vēlētos, lai jūs to atbalstītu. Ja šeit nav uh, jautājumu par darba procedūru, tad eh, mēs sāksim balsot. Man bija jautājums par, orālo, gro, eh, par mutisko grozījumu. Vai es drīkst runāt? Sākotnējais priekšlikums no tautas partijas iekļāva arī izmaiņas apsvērumā. Man liekas, ka šeit ir radies pārpratums, bet es gribēju jautāt jums, vai būtu iespējams pieturēties pie tā, ko mēs sākotnēji piedāvājam. Un šeit mēs eh, to ieteicām tieši saistībā ar līgumu slēgšanas brīvību. Paldies, priekšsēdētāji! Man liekas, ka šis ir pilnīgi cits mutiskais grozījums, jo man liekas, ka, man liekas, ka mēs to nevaram pieņemt. Es vispār nesaprotu, ko tautas partija šeit grib. Uh, Un Hanslakas kundze jau ir nākusi klajā ar mutisko grozījumu no tautas partijas, un tas ir ticis pieņemts. Mums šeit ir jābūt disciplīnai, un tāpēc turpināsim balsot. Well, clarify, do... Es gribēju paskaidrot, jo mums ir jāturpina strādāt. Hanslikas kundze nāca klajā ar mutisko grozījumu otrai daļai. Vēlers kundze to pieņēma. Un par to mēs arī balsosim. Tātad tieši to mutisko grozījumu, ko es nolasīju, par to mēs arī balsosim. iespēja vēl izstrādāt grozījumu, kas tiek izskatīts plenārsēdē, bet šobrīd mēs, eh, mums ir jābalso par to, kas ir un eh, jāievēro šī procedūra. Ja sociāldemokrāti noraidīs šo mutisko grozījumu, tad to nevar vienkārši iesniegt, un tāpēc mēs to noraidam. Tieši tāpēc balsojam par to sadaļu, par to tekstu, kas mums šeit ir ierakstīts. Tātad otrā daļa sākam balsot. Kas par, kas pret, pieņemts. Nu, tieciet skaidrībā ar saviem mutiskiem grozījumiem, pirms mēs sākam balsot. Tagad pie, pārējām pie 96. grozījuma Rūlas kundze uh, un arī uh, Rūpniecības komiteja iesniegusi. Kas par? Kas pret? Pieņemts. Tagad 96. E, grozījums Rūlas kundzes sadaļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar 22 par. E, pāriem pie sastā grozījuma no Rūpniecības komitejas. Sākam balsot. Trešais uh, pants, otrais punkts, kas par, kas pret pieņemts. Tālāk atkrīt trešais, kas attiecas uz uh, trešo pantu. Tagad 102, 101 uh, tiks vēlāks no, nosekts. Uh, tagad piektais kompromisa grozījums. Sākam balsot par šo grozījumu. Kas par? Kas pret? Pieņemts. Tagad 104. grozījums no Salvīnī, kas par, kas pret, noraidīts. 105. no Pitellas un citiem, kas par, kas pret, pieņemts. 105. otrā sadaļa no Pitellas, kas par, kas pret, pieņemts. 105. trešā sadaļa, Pitela un citi, kas par, kas pret, pieņemts. Vairāk e, grozījumi šeit atkrīt, jo tika pieņemti iepriekšējie. Tagad e, ceturtais punkts, pirmais punkts, Salvīnī kunga grozījumi. À, par to mēs vēlāk balsosim. Tagad 121. Roitovs kundze iesniedz. Kas par? Pret? Pieņemts. Simtus ceturtais ir saistīts ar ceturto pantu, tagad simtu 28. grozījums komīkundze, kas par, kas pret, noraidīts. 124 no Arijas, kas par pret noraidīts. 131. Mājerkungs, kas par? Man liekas, ka elektroniski jābalso. Lūdzu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar 21 par. Tagad astotais grozījums no juridiskās komitejas. Kas par? Kas pret? Pieņemts. Tagad sastais kompromiss grozījums. Kas par? Kas pret? Pieņemts. Tagad septītais kompromiss grozījums. Šeit daudzi atkarīt. Referents labi pastrādājis. Septītais kompromiss grozījums. Kas par? Kas pret? Pieņemts. Tagad 138. grozījums. 145. un 144. Kas par? Kas pret? Tagad 138, 145, 144. Sākam balsot elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts ar 22 pret. Tagad Buzoikunga grozījums 139. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts ar 19 pret, 17 pret. 142. grozījums no Madaras kunga. Kas par? Kas pret? Noraidīts. Daudz grozījumu šeit krīt saistībā ar septīto kompromisu grozījumu. Tagad 147. grozījums, trešā sadaļa no Rūlas kundzes un vairākām komitejām. Kas par? Kas pret? Pieņemts. 147. grozījums, 4. sadaļa, Rūlas kundze, kas par. Man liekas, ka balsosim elektroniski, sākam balsot. 147. 4. sadaļa. Beidzam balsot. Noraidīts. Ar 16 pār 19 pret. Tagad uh, juridiskās komitejas uh, grozījums numur 9, pirmā sadaļa, kas par uh, kas pret, pieņemts. Karasa kunga grozījums 150, kas par, kas pret, pieņemts. Rūpniecības komitejas eh, grozījums numur 9, Korotas kundzes un citu grozījumu, kas par, pie, pret, pieņemts. 151. grozījums, Žuvāns Abats un Kanzliks, kas par, kas pret, pieņemts. Devītais atkrīt. Vēl citi atkrīt saistībā ar septīto kompromisu grozījumu. Tagad 158. grozījums, eh, sadaļa 2, Karaskungs. Kas par? Kas pret? Pieņemts. Stēlers kundze 172. grozījums, kas par? Sāksim balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 16 par 18 pret. par nākošajiem nebalsosim, jo tas ir atkarīgs no citi balsojumi. Tagad 193. pitēla. Kas par, kas pret? Noraidīts. 194 no Kreutzmana. Kas par, kas pret? Noraidīts. 197 vēlāk. Tagad sastais pants. Vairāk identiski grozījumi no rūpniecības un juridiskās komitejas, kas par, kas pret pieņemti. Tad eh, par vairākiem mēs nebalsosim. Eh, jo tie tieši nonāks gala ziņojumā, Tad tālāk itres grozījums 15 un Salvīnī 206. 7. pants, 1. punkts. Kas par? Kas pret? Pieņemts. 206. grozījums Salvīnī atkrīt. Tagad 7. pants, 1. A punkts jaunā versija. 13 un 14 Vaileris kundzes eh, balsojam blokā. Kas par? Kas pret? Pieņemti. Žavā kunga eh, grozījums, kas būs papildus 13 un 14. Kas par? Kas pret? Pieņemts. Tālāk nākošie divi atkrīt. Tagad septiņi A pants jaunā versija, Vēlers kundze 15, kas par pret pieņemts. 208. no Hanslikas kundzes, kas par, kas pret pieņemts. Tad nākošais būs 209. no Salvīnī kunga, kas par pret noraidīts. 210. no Salvīnī, kas par pret noraidīts. Tagad apsvērumi. 7. apsvērums, 16. no Motī, kas par pret noraidīts. 17. kas par pret pieņemts. 18. kas par pret noraidīts. 19. par pret Noraidīts. Nākošais bloks ir saistīts ar citiem grozījumiem. Tagad pārējiem pie 24. grozījuma, kas ir papildinājums uh, Jurī 1. Sākam balsot. Elektroniski balsojam. Beidzam balsot. Thank you pieņemts ar 23 pār 10 pret. Tad par daudziem mums šeit vairs nav jābalso, jo par tiem, par, saistībā ar tiem jau ir nobalsots. Tagad pārējām pie apsvēruma 18a jaunā versija, 51. grozījums. Muņģis kundze un Hidalgo kungs. Kas par? Pret. Pieņemts. Vēlēs kundzes ceturtais grozījums, kas par pret pieņemts. Pieci vēlēs kundze, kas par pret pieņemts. Un tad gala balsojums, vai tā ir vēlēs kundze? Sākam balsot elektroniski. Sākam balsot par ziņojumu. Sākam balsot, tātad balsojam. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Ar 30 par, neviens nav pret, 6 atturās. Paldies! Lies paldies Vailers kundzei, vai jūs kaut ko vēlēties šeit teikt? Vai lūdzu var lūk klusumu, lai referenti var izteikties? Paldies, es gribēju pēc balsošanas pateikt paldies komitejas sekretariātam un arī mūsu juridiskajam konsultantam un visiem darbiniekiem, kas piedalījās. Paldies arī jūrī komitejai par konstruktīvo pieeju. Sākotnēji nebija vispār iespējams rēķināties ar ka e, vairākums ir pārliecinošs un e, padoms pārstāvjums lieku pie sirds, jums ir ko darīt. Paldies. Uh, Paldies, Vēlers kundze par to, ka izturējāt šo grūto balsojumu, par to, ka strādājat ļoti labi kopā ar Rūpniecības un Juridisko komiteju. Jūs ļoti daudz šeit devāt. Tātad tie, kas ieradās tikai uz iepriekšējo balsojumu, lūdzu izaiet ārā bez runāšanas, jo mums ir jāturpina balsot par mūsu eh, ziņojumu par biocīdu direktīvu. Sartorī kundze vai ir šeit? Vai jūs vēlaties eh, izteikties pirms balsošanas? Please, can you leave quietly? Vai jūs varētu klusu iziet ārā? Mrs. Sartori, do you want to take the floor? Sartori kundze, vai jūs vēlaties runāt? Paldies, priekšsēdētāji! Paldies par šo regulas projektu. Tā mērķis ir atrisināt ar biocīdiem saistītās uh, problēmas. Šeit notiek direktīvas pārvēršana par regulu, arī sadarbībā ar Rūpniecības komiteja. Un es ceru, ka mūsu izdarītais darbs un ēnu referenta paveiktais grupas atbalstu mūsu balsojumā. Paldies! Eh, eh, jānorāda, ka jūs eh, pie šī te priekšlikuma strādājāt ļoti e, daudz kopā ar vidas komiteju un daudzas lietas, ko, ja tās tiks šodien apstiprinātas, tad e, nonāks e, tieši gala ziņojumā. Tātad sāksim balsot no sākuma Pirmais eh, pants, eh, mīnus viens punkts, ceturtais grozījums, kas par, kas pret, pieņemts. Piektais grozījums no Satorī kundzes, kas par, pret. Man liekas, ka jābalso tomēr būs elektroniski. Sartorī kundze, piektais grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. 23 pār 9 pret pieņemts. Gebhārta 107. atkrīt, tagad par 108. kas par pret pieņemts. 109. kas par pret pieņemts. Sastais no Satorīkundas, kas par pret pieņemts. 110. no Satorī. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts ar 23 par, 13 pret. Septītais grozījums no Satorī kundzes, kas par? Pret. Pieņemts. 109. ir skaistīts ar 109. Sākam, tagad balsojam par 8. no Satorīkundas, kas par, kas pret, pieņemts. 9. no Satorīkundas, kas par, pret, pieņemts. 10. no Satorī, kas par, pret, pieņemts. 11. no Satorīkundas, kas par, pret, pieņemts. 4. pants, 1. punkts, 12. grozījums no Satorī, kas par pret pieņemts. 13. par pret pieņemts. 5. pants, 14. grozījums Satorī kundze, kas par. Sāksim balsot elektroniski. Par 4, 14. grozījumu sākam balsot. Beidzam balsot. Izskatās, ka divi mums šeit ir pa daudz no tautas partijas. Balsosim varbūt vēlreiz. Sākam balsot. Sākam balsot. Mēs vēlreiz balsojam Dators nebalso, es visu redzu, kas notiek. Beidzam balsot. 23 pār 13 pret. Buzoja kungs 112. atkrīt, tagad 15. grozījums no Satorija kundzes sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts ar 21 pār 13 pret. 16. grozījums no Satorīkundas. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts ar 26 pār 10 pret. 17. no Satorīkundas. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts ar 22 pār 13 pret. Tagad 7. pants. 113. grozījums no Gebhardas kundzes sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. 31 pār 2 pret. 18. grozījums no Sartorikunas. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar 3-1 pār, 4 pret. 19. grozījums no Sartorīkundzes sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. 23 par, 11 pret. 20. no Sotorija kundzes sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. 22 par 13 pret pieņemts. 21. no Sotorija kundzes, kas par pret pieņemts. Tagad 8. pants 22. grozījums no Satorija kundzes, kas par pret pieņemts. 23. grozījums no Satorija kundzes, kas par pret pieņemts. 20, 24. Eh, grozījums, 9. pants, Sartorija kundze. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. 20 pār 13 pret pieņemts. Desmitais pants, trešais punkts. 114. grozījums ar mutisko grozījumu, ko iesniedz Grepkartas kundze. Jums balsošanas sarakstā ir, kas par, kas pret, pieņemts. 114. atkrīt, tagad 12. pants. 25. grozījums no Satorija kundzes, kas par, kas pret, pieņemts. 15. pants. 115. Groz, grozījums no Buzoikunga. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. 21 pār 13 pret. Pieņemts. 26. grozījums. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. 20 pār 15 pret pieņemts. 27. no Sartorī kundzes sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. 22 par 13 pret pieņemts. Tagad mutiskais grozījums no Sartorī, kunga, no Sartorī kundas Buzēja kunga un Foksa kunga par 15. pantu 5. punktu. Kas par, kas pret, pieņemts. Tagad 29. grozījums no Sartorī kundzes. Kas par, pret, pieņemts. 30. no Sartorī kundzes. Kas par, kas pret, pieņemts. 31. Sākam balstot elektroniski. Beidzam balsot. 22 pār 13 pret pieņemts. 32. grozījums. Kas par? Pret? Pieņemts. Tagad 17. pants. 116. grozījums. Buzaikungs. Kas par? Pret? Noraidīts. 117. buzaikungs, kas par? Kas par? Pret? Noraidīts. 118. no buzaikunga, kas par? Pret? Noraidīts. 119. grozījums no buzaikunga ar mutisko grozījumu, kā jūs redzat vēl balsošanas sarakstā, kas par? Pret? Pieņemts. Nu, Buzaikungs, jūs beidzot panācāt kādu pieņemšanu. Tagad 18. pants. Mums ir konsolidētais grozījums no Sartorī kundzes un Buzaja kunga divās daļās. To var redzēt balsošanas sarakstā. Kas atbalsta pirmo daļu? Kas pret? Pieņemt, tad šī daļa ir Otrā daļa. Balsojam. Balsojam elektroniski. Nē, kas, kas ir par, kas ir pret? Pieņemts. Tālāk vairāk grozījumā atkrīt. Tagad 34. grozījums no Sartorija kundzes. Kas par? Kas pret? Pieņemts. 20. pants, 35. grozījums, kas par, kas pret pieņemts, 36. grozījums, kas par, pret pieņemts, 37. grozījums, kas par. Nē, balsosim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts ar 22 par 13 pret. 38. grozījums. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts ar 22 par 13 pret. 21. pants, 39. grozījums, Sartorija kundze. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot pieņemts ar 19 par 15 pret. 40. grozījums no Sartorī kundzes, kas par pret pieņemts. 41. grozījums. Balsosim elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. 33 par 12 pret pieņemts. Tātad. Vai par 121 mums ir jābalso? Nē, par šo mēs nebalsojam, šis atkrīt. Tagad 44. grozījums no Sartorija kundzes sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Ar 22 pār 13 pret. 122. grozījums eh, balsojam, kas par, kas pret, pieņemts. 22. pants tagad. 45. grozījums ar mutisko grozījumu, kā jūs redzat balsošanas sarakstā, kas par, Gefārdas kundzes grozījumu, kas pret pieņemts. Tagad uh, balsojam par 46. grozījumu no Sartorī kundzes un arī 47. Kas par? Pret? Pieņemti. 48. grozījums no Sartorīkunas, kas par? Vai tāds partija balso? Kas pret? Nav īsti skaidrs. Pašlaik runa par 48. grozījumu. Tautas partija lūdzu parādiet. Kas par? Kas pret? Pieņemts. 49. grozījums. Kas par? pret pieņemts. 50. grozījums no Sartorī kundzes. Balsojam elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ar 22 pār 13 pret. 51. grozījums. Sākam balsot elektroniski. Pieņemts ar 23 par 13 pret. 25. pants. Šie ir eh, daļa no mūsu kopējās kompetences grozījumiem. Tagad 52. grozījums no Sartorīkundas, kas par, kas pret, pieņemts. 27. pants, 53. grozījums, kas par, pret, pieņemts. 54. grozījums, kas par, pret pret pieņemts. 28. pants. 123. grozījums no Gebhardas kundzes sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts ar 20 pret 16 par. 55. grozījums no Satorī kundzes, kas par pret pieņemts. 56. grozījums, kas par pret pieņemts. 57. grozījums, kas par pret pieņemts. 29. pants, 58. grozījums no Satorīkunas, kas par pret pieņemts. 59. grozījums, kas par pret pieņemts. 3. 3. pants. 124. grozījums no Kreutzmann kunga, kas par. Nē, balsosim elektroniski. Sākam balsot par 124. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts ar 19 pret 17 par. 125. grozījums no Buzaikuga. Kas par? Pret. Noraidīts. 126. grozījums no Foksa kungam, Sartorī kundas, kas par pret pieņemts. Tagad 33a pants, jauns pants. Šeit ir balsojums pa daļām, trijās daļās. Otrā daļa ir atsaukta. Divas daļas tātad. Balsojam par pirmo daļu, kā rakstīts jūsu balsošanas sarakstā. Kas par? Kas pret? Pieņemta šī daļa. Otrā daļa ir atsaukta. Tāpēc balsojam par trešo daļu. Kas par? Pret? Arī šī daļa ir pieņemta. Tagad 60. grozījums no Sartorī kundzes. Balsojam elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts ar 21 pār 12 pret. Tagad 61. grozījums no Sartorī kundzes sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts ar 23 pār 10 pret. 62. grozījums tagad. Kas par? Pret. Pieņemts. 109, 129. grozījums no Vuzēkuma, kas par, kas pret, pieņemts. 63. grozījums no Sartorī kundzes, kas par, kas pret, pieņemts. Tagad 44. pants arī uh, kopējās kompetences ietveros, 64. grozījums, kas par, kas pret, Tagad 44. pants, 3. punkts, 65. grozījums. Balsosim elektroniski, sākam balsot. 65. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts ar 26 pār 9 pret. 131. grozījums atkrīt. Tagad 66. grozījums no Sartorīkundas, kas par pret pieņemts. 67. grozījums no Sartorī kundzes sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts ar 25 par 9 pret. Tagad 46. Eh, pants, kompromisa grozījums numur 1 no vairākām politiskām grupām. Kas par? Kas pret? Pieņemts. Tā kā šis ir pieņemts, tad mēs varam pāriet pie 136. grozījuma no Buzoja kunga, kas par, kas pret, noraidīts. Tagad otrais kompromisa grozījums no trim politiskām grupām, kas par, balsosim elektroniski. Tātad otrais kompromisa grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar 23 pār 12 pret. Tāpēc pārējiem pie 76. grozījuma. Par 48. pantu. Kas par? Balsosim elektroniski. 76. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar 23 pār 13 pret. 77. grozījums no Sartorī kundzes. Kas par? Pret Pieņemts. 78. grozījums no Sartorī kundzes, kas par? Pret. Pieņemts. 49. pants. 79. grozījums no Sartorī kundzes, kas par? Balsojam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 22 balsis par 13 pret pieņemts. 80. grozījums no Sartorī kundzes sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts ar 22 par 3, 12 pret. 81. grozījums, 52. pants, kas par, kas pret, pieņemts. 53. pants, 82. grozījums, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts ar 21 par 12 pret. Tagad 54. pants, 83. grozījums no Sartorī kundzes. Kas par? Kas pret? Pieņemts. 143. grozījums no Gebhardas kundzes. Kas par? Kas pret? Pieņemts. 144. grozījums no Gebhardas kundzes. Kas par? Kas pret? Pieņemts. 145. grozījums no Gebhardas kundzes. Kas par? kas pret pieņemts. 146. grozījums. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts ar 18 pret 14 par. 147. grozījums no Gehards kundzes. Kas par? Kas pret? Pieņemts. 84. grozījums ir papildinājums no Sartorī kundzes, kas par, kas pret, pieņemts. Tagad 54. pants, 55. pants, 85. grozījums, kas par, kas pret, kas, kas par, sāksim vēlreiz, 85. grozījums. Man liekas, ka būs jābalso elektroniski, sākam balsot. Mm. Beidzam balsot. Pieņemts ar 22 par 13 pret. 86. grozījums no Sartorija kundzes. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts ar 22 balsīm par 13 pret. 87. grozījums no Sartorija kundzes. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot pieņemts ar 20 pār 13 pret 88. grozījums no Sartorīkundas. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Arī pieņemts ar 22 pār 13 pret. Tagad 58. pants, 89. grozījums no Sartorīkundas. Sākam balsot elektroniski par 89. Beidzam balsot pieņemts ar 23 pār 13 pret. Tagad 90. grozījums no Sartorī kundzes, kas par pret pieņemts. Tagad otrais mut, mutiskais grozījums no Sartorī kundzes, kas par, kas pret pieņemts. Tagad 59. pants, 92. grozījums no Sartorī kundzes. Balsojums trijās daļās. Balsojam par pirmo daļu. Kas par? Vēlreiz gribēju izskaidrot, man tikko teica, ka otrā daļa atkrīt, jo 85. tika pieņemts. Man liekas, ka mums vairs nav jābalso pa daļām. Saskaņā ar mūsu balsošanas rakstu mēs pašlaik esam pie 59. panta, 1a punkta, jaunā versija, otrā daļa, kas atbilst 92. otrai sadaļai, atkrīt, jo 85. grozījums tika pieņemts. Par šo mums būtu jābalso tikai tad, ja 85. tiktu no, noraidīts. Jūs piekrītat? Tāpēc man liekas, ka mums nevajag balsot pa daļām. Mēs varam 92. grozījumu kopumā skatīt. Kas par, kas pret, pieņemts. Tagad 62. pants, 93. grozījums no Saturikundas. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts ar 23 pār 13 pret 94. grozījums. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts ar 21 par 14 pret 95. grozījums. Kas par? Pret. Pieņemts. 77. pants, 148. grozījums no buzoikunga, kas par pret pieņemts. 96. grozījums no Satorī kundzes sākam balsot elektroniski par 96. grozījumu. Beidzam balsot pieņemts ar 25 pār 8 pret. 149. grozījums no Satorī kundzes sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts ar 23 pār 13 pret. Tagad pārējām pie 98. grozījuma, kas par, kas pret, pieņemts. 97. Atkri, tika atsaukts. 105. 151. kopā. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Sociāldemokrātiem viens par daudz. Pārbaudīsim nākošreiz bet, nu, noraidīts ar 20. Tika pieņemts ar 23 par 13 pret. Tagad 82. pants, 152. grozījums, kas par, kas pret, pieņemts. 83. pants, 99. grozījums no Satorīkunas, kas par, kas pret, pieņemts. 100. grozījums no Satorīkunas, kas par, pret pieņemts. 153. grozījums no Buzaikunga, kas par pret pieņemts. 154. grozījums no Maklārkienas kundzes un Buzaikunga. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts ar 26 pār 10 pret. Tagad pie apsvērumiem pārējiem. 11. apsvērumā mums ir mutiskais grozījums, kas par, kas pret. Pieņ... Pieņ... Pieņemts. Pie sim... Par 101. mums nav jābalso, jo tas ir saistīts ar iepriekšējiem grozījumiem. Tagad pārējiem pie balso, gala balsojuma. Gala balsojums, lūdzu. Sākam balsot elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar 24 par, 3 pret un 9 atturās. Paldies Sartori kundzei par labi izdarīto darbu un redzēsim, kā mums veiksies viduskomitejā. Lielas paldies! Kolēģi, tagad nākošais Buzoja kunga dokuments par uh, zālēm. Dodu vārdu referentam. Uh. Mēs strādājām vairākus mēnešus pie šī balsošanas sarakstu. Es gribētu, lai pirmais grozījums tiktu atbalstīts, un otrs - 100. vai mēs arī vēl varam Grekskonga ziņojumu izskatīt, ja mēs neietaupīsim tagad laiku, tad pēc tam būs maz laika. Paldies visiem uh, referentiem, paldies visiem par gatavību meklēt uh, kompromisus, un ir divas jomas, kas bija strīdīgas. Pirmā ir sadarbība starp publiskajiem publiskiem diemdiem. Jūs redzēsiet, ka ir daži grozījumi, kurus nevar atbalstīt, jo uh, to uh, tiesisko drošību, kādu kopienas tiesa radīja, tie apšaubītu. Un nevar uh, atbalstīt, man skaidri tas jāpasaka arī. Tas ir jautājums par pakalpojumu uh, koncesijām. Manuprāt, šis ir nepareizais brīdis uh, uh, tagad uh, pieprasīt uh, direktīvu par uh, pakalpojumu koncesiju. Uzklausīšanā un uh, visi paustie viedokļi. Uh, bija vērsts uz to, ka neviens šo direktīvu tieši šajā brīdī nevēlas, un es domāju, ka ja tikai izrādīsies tādā pārskatīšanā uh, iepirkuma uh, direktīvās, ka ir nepieciešams rīkoties, tad būtu jāpadomā un nekādā gadījumā neagrāk. Your, uh... Paldies! Paldies par jūsu darbu, strādājot ar šo ļoti svarīgo ziņojumu. Tagad 8.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 mēs varam Grekas kungu ziņojumu apskatīt. So, uh, Mr. Greg will speak at the end. I think we're going to go... Greg kungs runās beigās. Mēs varētu tagad uzreiz balsot par Grekas kungu ziņojumu. Un, ja nepieciešams, tad mēs varam uzklausīt arī Engstrumu uh, dokumentu, bet nu, tagad pāriesim pie Grekas kungu ziņojumu. 15. Eh, punkts, 15. grozījums. Sākam balsot. 15. grozījums. Vai jūs varat balsot ātrāk? Beidzam balsot. Pieņemts ar 20 pār 12 pret. 16. grozījums no Raptīkundzes. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts ar 16 par 14 pret. Mums ir ātri jābeidz balsot, tāpēc ātri spiediet pogas. 17. grozījums. Kas par, kas pret? Noraidīts. 13. punkts Ivanovas uh, grozījums, balsojums pa daļāms. Balsojumā par pirmo daļu nosākuma. Kas par, kas pret? Pieņemts. Otrā daļa, kas par, kas pret? Arī pieņemts. Pupakis kunga iesniegums, kas par, uh, eh, grozījums, 19. grozījums, kas par, kas pret? Kamfarkunga grozījums. Sākam balsot elektroniski par 20. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts ar 22 par 13 pret. 21. grozījums, kas par, kas pret, noraidīts. 22. punkts no komikundzes. 22. punkts. Sākam balsot elektroniski. Es atvainojos, 22. grozījums sek priekšsēdētājs. Beidzam balsot. Noraidīts. Ar 18 pret 16 par Rošfora kunga 23. grozījums sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts ar 21 pār 13 pret. Sastais punkts 29. grozījums. Kas par? Kas pret? Noraidīts. 28. grozījums. Kas par? Kas pret? Noraid... Eh, pieņemts, atvainojas. Kreutzmaņa kunga motiskais grozījums. Kas par? Jābalso būs elektroniski. Sākam balsot. Kreutzmanu kunga mutiskais grozījums numur 25. Beidzam balsot. Vai tautas partija var skaidrāk norādīt, kā viņi balso, lai mums nav jābalso elektroniski? Tātad 25. grozījums no Kreutzmaņa kunga Tātad 24. kas par, kas pret. 26. grozījums no Goka kunga. Pirmā daļa būs balsojums pa daļām. Balsosim par pirmo daļu. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot pieņemts ar 20 pret 16. Otrā daļa, balsojam par otro daļu. Komija kundzes e, grozījums bija pa vidu. 27. grozījums. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts, jo vienāds skaits balsu. Tagad 26. grozījums otrā daļa. Balsojam par šo daļu. Beidzam balsot. Pieņemts ar 22 par 13 pret. Septītais punkts. 31. grozījums no Rošforkunga. Kas par? Kas pret? Noraidīts. 30. no Ivanovas kundzes. Kas par? Balsosim elektroniski. Sākam balsot par 30. grozījumu. Jā, balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Kroisman kunga grozījums 3 otrais. Kas par? Kas pret? Noraidīts. 8. punkts 3 ceturtais grozījums no Rošvar kunga. Kas par? Pret? Pieņemts. 35. grozījums eh, Kanvan kungam ir papildinājums. Sāksim balsot elektroniski. Beidzam balsot pieņemts ar 19 par 17 pret. 3 trešais atkrīt. 36. grozījums no Kreutzmann kunga, kas par, kas pret. Noraidīts. Tad 37. grozījums, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Ar 20 pret, 15 par. Ivanovas kundzes grozījums numur 38. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. 23 pār 10 pret pieņemts. 39. grozījums no Trianta Filidis kunga, kas par, kas pret, noraidīts. 41. no Rošfor kunga, kas par, pret, noraidīts. Būtiskais grozījums 42. grozījumam. Komīkundze, kas par, kas pret pieņemts? 40. 40. atkrīt. Tagad mutiskais grozījums 47. grozījumam. Sāksim balsot elektroniski. Nē, es atvainojos, saka priekšsēdētājs, kas par, kas pret pieņemts. 47. atkrīt, 46. 46. atsaukts. 45. Uh, eh, nav jābalso. Tad 48. no Kreutzmann kunga. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts ar 19 pār 17 pret. 43. 44. atkrīt, tāpēc 49. no Popakis kunga. Kas par, kas pret pieņemts? 50. no Rošforkunga, kas par, kas pret, pieņemts. 51. kas par, pret, pieņemts. Tagad mutiskais grozījums 53. grozījumam no Papakis kunga, kas par, kas pret, pieņemts. 53. tāpēc atkrīt. 52. Balsosim elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts ar vienas balss pārsvaru. Tā kā 53. tika pieņemts mutiskais grozījums, 53. atkrīt. 14. pants tagad. 57. Eh, grozījums. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Ar 24 pār 12 pret. Tieši tāpēc atkrīt 55, 56 un 54. Tagad 15. punkts, mutiskais grozījums no referenta. Kas par, kas pret? Pieņemts. tā vairāki atkrīt, 64. atsaukts, tagad 63. grozījums. Balsosim, kas par, kas pret. Pieņemts. Tagad 66. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Ar 21 par 14 pret 68. grozījums sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts ar 19 par 16 pret. 67. grozījums. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts ar 20 pār 13 pret. 70. grozījums. Es atvainojos 17. punkts, 69. grozījums. Kas par? Kas pret? Pieņemts. 70. atkrīt, 71. grozījums, kas par pret pieņemts. 18. punkts, 72. grozījums. Sāksim balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 73. grozījums no komikundas, kas par pret Kas pret? Pieņemts. 74. kā papildinājums. Kas par? Kas pret? Pieņemts. Tagad 11. jaunais punkts. 76. grozījums. Sāksim balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts ar 20 pret 15 par. Tagad pirmais kompromisa grozījums. Kas par? Kas pret? Pieņemts. Tagad otrais, 82. Eh, grozījums. Sāksim balsot elektroniski par 82. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts ar 19 pār 13 pret. 20. punkts. 83. grozījums no Dejonga un Tranta Filides kunga. Kas par, kas pret? Noraidīts. Tagad 84. grozījums kā papildinājums, kas par, kas pret pieņemts. 85. kas par, kas pret pieņemts. 86. mutiskais grozījums 86. Groz, grozījumam sākam balsot elektroniski no Kanfankunga. Saņemt šis grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. Tāpēc mums jābalso par 86. tagad. Kas par, kas pret? Noraidīts. 87. grozījums. Kas par? Kas pret? Noraidīts. 88. grozījums no Lakagarda kunga. Kas par? Kas pret? Noraidīts. Otrais kompromiss grozījums. Kas par? Kas pret? Pieņemts. Trešais kompromisa grozījums. Kas par? Kas pret? Pieņemts. Ceturtais kompromiss grozījums, kas par, kas pret, pieņemts. Piektais kompromiss grozījums, kas par, kas pret, pieņemts. Tagad 25. punkts, eh, mutiskais grozījums 107. grozījumam no Trienta Filidiskunga. Sāksim balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Tāpēc balsosim par 107. grozījumu bez mutiskā grozījuma. Kas par? Kas pret? Noraidīts. 108. grozījums, balsojums par daļām. Kas par? Kas pret? Noraidīts. À, arī otrā daļa tad uh, atkrīt. Ā, nē, balsosim par otro daļu. Kas Balsosim elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemta ar 17 pār 15 pret. Tagad Kreutzmann kunga grozījums 112, 26. punkts, kas par, kas pret. Noraidīts. 110. no Hanslītas kundzes, kas uh, balsosim elektroniski, sākam balsot, beidzam balsot noraidīts ar 23 pret 12 par. Tāpēc nākošais ir 111. no Rošfāra kunga, kas par, kas pret, pieņemts. 109. atkrīt, 114. grozījums. Sāksim balsot elektroniski par 114. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts ar 24 pār 10 pret, 113 kā papildinājums. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts ar 20 pār 15 pret. 115. grozījums. Sāksim balsot elektroniski. Beidzam balsot pieņemts ar 21 pār 13 pret 116 atsaukts. Tagad 28. punkts. Simtu divdesmitais, kas par? Balsosim elektroniski tomēr. 120. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar 17 pār 15 pret. 118. kā papildinājums, kas par pret pieņemts. 117. Atkrūt, atkrīt, 119. kā papildinājums, kas par, kas pret pieņemts. 121. sāksim balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts ar 24 pār 10 pret, 122 atsaukts. Tagad 29. punkts, 123. un 126. kas par, kas pret, pieņemts. 124. kas par, pret, pieņemts. 125. Sāksim balsot elektroniski. Beidzam balsot pieņemts ar 19 pār 16 pret. 127. Kas par? Pret. Pieņemts. 128. par? Pret. Pieņemts. 129. Balsosim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ar 25 pār 10 pret. 134. kas par pret pieņemts. 130. 131. atsaukti, 132. tagad. Kas par? Pret pieņemts. 133. par pret pieņemts. 135. Kas par? Pret? Pieņemts. 136. Par? Pret? Pieņemts. 137. Balsosim elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar 22 pār 12 pret. 138. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts ar 19 pār 15 pret. 139. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts ar 19 pār 14 pret. 140. grozījums. Kas par? Pret. Noraidīts. 141. E, grozījums. Balsojums pa daļām, kā pieprasījusi Aldas grupa. Pirmā daļa. Kas par? Pret. Pieņemts. Un sākam balsot elektroniski par otro daļu. Beidzam balsot. Noraidīts. Ar 16 par 18 pret. 142. grozījums, kas par pret. Vēlreiz varētu. 142. grozījums. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts uh, uh, ar viens balss pārsvaru. 143. grozījums. Kas par? Pret. Noraidīts. 144. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts ar 20 pār 13 pret. 145. grozījums. Priekšsēdētājs iesniedzis. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts ar 22 par 13 pret 146 no Popākas kunga, kas par pret pieņemts. 148 atsaukts. Tagad mutiskais grozījums 147 grozījumam, kas par pret pieņemts. 147 atkrīt, 149 atsaukts, 150 tagad. Sākam balsot elektroniski par 150. Beidzam balsot. Noraidīts ar 20 pret 14 par. 153. grozījums no Hanslikas kundze, kas, pa, kas par? Pret? Nav īsti skaidrs. Varētu vēlreiz tā kolēģi parādīt. 153. no Hanslikas kundzes. Balsojam elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts ar 3 par 29 pret. Lūdzu, rādiet skaidri, lai nav jāzaudē laiks. 151. grozījums. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts ar 20 pār 15 pret. 152. atkrīt. Kreutzmann kunga 154. Eh, par pret pieņemts, 155. par pret pieņemts. 156. no Griškunga, kas par pret pieņemts. 157. kā papildinājums, kas par pret pieņemts. 160. Ā, tas atkrīt. 158. Balsojam elektroniski, sākam bei, e, balsot. Beidzam balsot. Noraidīts ar 18 pret 15 pan. Tagad mutiskais grozījums 159. grozījumam. Kas par pret pieņemts 159. tāpēc atkrīt 161. kā papildinājums. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Piec, pieņemts ar 19 pār 15 pret. 162. kas par pret pieņemts. 163. kas par pret pieņemts. Multiskais grozījums 164. grozījumam, kas par jābalso elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar 21 pār 12 pret. 164. atkrīt, 165. kā papildinājums. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts ar 23 par 11 pret. 166. grozījums. Kas par? Pret. Pieņemts. 167. grozījums, kas par pret pieņemts. 168. grozījums, kas par pret noraidīts. 171. grozījums no Rošvarkunga. Kas par? Pret? Pieņemts. 169, 170 atkrīt, 72 eh, atsaukts. Tagad balsojam par 174. Kas par? Pret pieņemts. 175. Par. Mēs balsosim elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar 22 pār 12 pret, 178 atkrīt, 178. arī, tagad 177. kas par pret pieņemts. 179. kas par pret pieņemts. 181. par. Ne, balsosim elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts ar 20 pret, 14 par, 182, kas par pret Pieņemts. 180. Balsojam elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ar 20 pār 14 pret. 183. Sākam balsot elektroniski. Nē. Kas par? Kas pret? Pieņemts. Sastais kompromisa grozījums. Kas par? Pret. Pieņemts. Tāpēc mēs varam pāriet pie 205. grozījuma balsojums pa daļām. Pirmā daļa. Kas par? Pret? Pieņemts. Otrā daļa par? Pret? Pieņemts. Tālāk vairākie atkrīt, tāpēc 209. no Kreuzman kunga. Kas par? Pret? Noraidīts. 210. no Hanslikas kundzes sāksim balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts ar 18 pār 16 pret. 211. atkrīt. Septītais kompromisa grozījums, kas par pret pieņemts. Tagad 221. atsaukts, tagad 222. Sākam balsot elektroniski. Nē, visi šie atkrīt. Tāpēc varam pāriet pie mutiskā grozījuma 227. grozījumam no Ivanovas kundzes. Es gribēju vēl iesniegt grozījumu šim mutiskajam grozījumam. Tur, kur rakstīts readily available to all, es šeit gribu pievienot EU citizens. Tātad pēc all mēs gribam pievienot EU citizens. Jā, Lūija, lai gan jūs šo priekšlikumu iesniedzat pēdējā brīdī, mēs, protams, jums piekrītam. Diemžēl bija problēma ar eh, iepriekšējiem balsojumiem. Pēc tam atgriezīsimies pie tiem. Bet, nu, referents šeit saka, mums būtu jāievieto vārdi EU citizens. Vai jūs piekrītat? Tātad balsosim par mainīto mutisko grozījumu. Kas par, kas pret, pieņemts. Divsimt divdesmit septītais atkrīt, tagad divsimt divdesmit astotais. Elektroniski balsosim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Atgriezīsimies kolēģi atpakaļ, jo mums būs jābalso par 222. 58. punkts, 222. grozījums, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot, noraidīts ar vienas balsas pārsvaru. 223. kas par pret noraidīts. 224. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Arī noraidīts. 225. kas par pret arī noraidīts. 226. Balsosim elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Arī noraidīts. Tātad visi šie grozījumi ir noraidīti. Tagad 59a jaunais punkts. 229. grozījums, kas par pret pieņemts. 230. grozījums. Sākam balsot elektroniski. Un arī par 233. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts ar 19 balsīm par 16 pret. Rošfor grozījums 60. punktam. 231. grozījums. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 18 pret 16 par. 232. Um, referents saka, man liekas, ka balsošanas sarakstā ir uh, kļūda. Es atbalstu Kroicmenu kunga ziņojumu, e, priekšlikumu. Tātad mēs balsojam kā par papildinājumu Referents eh, nebija pret eh, balsošanas sarakstā ar kļūda. Viņš atbalsta šo grozījumu. Tātad 232. kas par, kas pret, pieņemts. Tagad 234. Eh, mutiskais grozījums 234. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts ar 20 pār 15 pret. 235. grozījums, kas par, man liekas, ka jābalso elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ar 20 pār 14 pret. 236. grozījums no raptīkundzes. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. pieņemts ar 20 pār 13 pret. Tagad apsvērumi. Pirmais grozījums, kas par pret pieņemts. Otrais grozījums. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Ar 22 par 13 pret. Trešais grozījums. Kas par pret? pieņemts. Ceturtais grozījums par pret pieņemts. Piektais grozījums, kas par pret pieņemts. Sestais grozījums par balsojam elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar 19 pār 15 pret. Septītais atkrīt, Astotais grozījums no Tranta Filides kunga. Sākam balsot. Kas pret? Kas par? Kas pret? Noraidīts. Astotais kompromiss grozījums. Kas par? Pret. Pieņemts. 12. grozījums no Karais de Kampas kunga. Kas par? Pret. Pieņemts. Un pēdējais grozījums. 14. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts ar 21 par 13 pret. Un tagad uh, balsojums par visu dokumentu. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts ar 32 par, 3 atturās, neviens nav pret. Apsveicam! Es došu uh, brītiņu izteikties Lui Grekam, un mēs pavisam īsi uh, turpināsim par Engstroma kunga